Mes chers collègues, bonjour! Labdien, kolēģi! Sāksim sanāksmi. Labdien arī tulkiem. Šķiet, ka tulki būs kopā ar mums līdz sešiem. Mm, sāksim ar darba kārtības pieņemšanu, ja nav nekādu iebildumu protokola apstiprināšanu 19. 20. jūnijam. Arī tos varam pieņemt, ja nav iebildumu. Un sāksim ar pirmo darba kārtības punktu. 2016. gada finanšu gada vispārējais budžets, visas iedaļas. Un es došu vārdu mūsu ziņotājiem. Vai viņš ir ieradies? Tošiņievskī kungs. Un pēc tam došu vārdu ēnu referentiem un arī citiem, kas vēlēsies izteikties. Un uh, gaidīsim arī komisijas atbildi. Lai saprastu, kāda ir jūsu nostāja. Atgādināšu, ka termiņš grozījumiem ir 18. jūlijas pusdienas laiks. Un ir divu veidu grozījumi, kas izskatāmi. Pirmkārt, atzinuma grozījumi un otrkārt grozījumi budžetā. Pilota, ar pilotu projektiem un sagatavošajām darbībām saistītie grozījumi ir jānodod sekretariātam, izmantojot atbilstošas veidlapas. Par šiem grozījumiem tiks balsots mūsu komitejā 31. augustā.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 Šķiet, ka viss ir kārtībā. Viss rāda rīkšķi uz augšu. Cerams, ka varam turpināt. Takže zkusím třetí, jestli fungujeme. Nu, labi, tad mēģināšu trešo reizi. Cerams, ka trešā reize būs laimīgā. Tad, kad es gatavoju atzinumu projektu, tad eh, centos ņemt vērā arī iepriekšējās debates. Debates, ko noturējām ar uh, Murasana kungu no budžeta komitejas. Un tāpēc centos ņemt vērā arī kolēģis teiktos komentārus komitejas ietvaros un uh, koncentrējos uz sekojošajām jomām. Pirmkārt, Connecting Europe uh, programma ir viena no galvenajām uh, programmām kopīga finansējuma projektiem transporta nozarē. Un tāpēc mums vajadzētu pārliecināties, ka šeit ir pilnīgs finansējums, tā lai mēs neatkārtot tādu pašu situāciju kā ar FC. Tur atsevišķas pozīcijas tika mainītas. Otrakārt, grāntu atbalsts, kas ir būtisks atsevišķiem projektiem. Īpaši tajos gadījumos, kad nav privātu investīciju. Vajadzētu aicināt īstenot dažādus uh, kopīgā finansējuma līdzekļus, piemēram, SF, EF, citu starpā tātad struktūra fondi un citi, bet ir jāpaturprātā arī privāto investīciju nozīme transporta nozarē, kas ir daļa no finansējuma. Trešā lieta, kas man sakāma, viena no mūsu prioritātēm ir arī atbalsts uh, starp savienojumiem, starp uh, dažādām Eiropas daļām. Nu, šeit uh, īpaši pievienotā vērtība ir au, au, lielā ātruma starptautiskajiem tīkliem. Tāpat es arī zinu, cik ļoti svarīgi ir eh, Eiropas eh, navigācijas sistēma, Galileo un Egnos, eh, tie ir būtiski instrumenti arī drošībai un drošumam, un līdz ar to es arī biju pārsteigts, tā kā, tāpat kā varbūt daži no jums, ka šai ziņā ir plānots samazinājums, ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu, par 9,6%. Es tā saprotu, ka finanšu perspektīvā individuālie gadi ir atšķirīgi dažādu iemeslu dēļ, saskaņā arī ar projektu attīstības fāzi, bet es domāju, ka mums vajadzētu būt konsekventiem finansējot šādus projektus, jo tie ir pierādījuši savu pievienoto vērtību Eiropas līmenī, jo īpaši jau tik būtiskā laikā kā tagad projekti tiek pakāpeniski uzsākti un Es domāju, ir eh, vēlreiz jāuzsver to, cik nepieciešams ir stabils finansējums šiem projektiem un arī aģentūrai, tātad Eiropas kosmosa aģentūrai. Un pēdējā lieta, kas man sakāma, man bija iespēja izskatīt arī komisijas dokumentu priekšlikums pilotprojektam. Es esmu pārliecināts, ka ir iespējami veiksmīgi projekti nākotnē. Paldies par uzmanību un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties, gatavojot mūsu priešlikumu. Paldies! Merci, monsieur le rapport. Paldies eh, ziņotājam. Nu, un tagad došu vārdu vairākiem ēnu referentiem. Marinesku kungs, lūdzu. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și domnului Toșenov. Paldies. Un paldies arī Tašanovska kungam par viņa ieguldījumu. Viņš atsaucās uz daudziem svarīgiem aspektiem, kurus mēs eh, Trenu komitejā, mūsu komitejā 2018. gadā mums vajadzētu atbalstīt. Gribētu pieminēt vairākas punktus, kas attiecas uz TNT transporttīkliem. Manuprāt, mums eh, komisija, vajadzētu aicināt komisiju jau tagad plānus, kas nāk no dalību valstīm, tos koordinēt, lai naudu no kohēzijas politikas varētu labāk pārvaldīt, izmantot transporta politikā, un lai tas nāk par labu, labu atsevišķām dalību valstīm. Mums ir jāraugās, vai plāni no konkrēts valsts ir savienojami kā pārobežu projekti, uh, vai tos var savienot ar uh, projektiem no citām dalībvalstīm. Tā vienmēr nav, it īpaši dzelzceļa gadījumā. Un nauda, kas nāk no kohēzijas politikas, ir jāizmanto galvenajiem tīkliem, nevis papildinošiem tīkliem. Ir jāatbalsta arī Galileo, jāsniedz atbalsts aģentūrai Prāgā Galileo projektiem ir jātiek papildinātiem, un aģentūrē Prāgā ir nepieciešama finanšu palīdzība un EGNOS arī visur Eiropas Savienībā ir jāizmanto. Tam nepieciešami fondi, finansējums, ir tīpaši uh, arī stacijām Ukrainā un uh, Āfrikas ziemeļos. Uz šādu pamatā mēs varam nosēt visu Eiropas Savienības teritoriju. Komisijai mums vajadzētu paziņot, kādus fondus tā sniegs Danavas stratēģijai, jo Danavai ir jābūt apkuģojamai upē visā upes garumā. Mums arī jārūpējas par uh, Connecting Europe infrastruktūras savienošanas instrumentu. Arī tur ir nepieciešams finansējums, lai visi fondi, kas nāk no strateģisko investīciju fonda, varētu tikt izmantoti. Connecting Europe, paldies! Paldies, Marinesku kungam, Ertogī! Yes, thank you. First of all, I... Paldies. Pirmkārt, man jāatvainojas, ka Grapīnī kundze, kas ir ēnu referente, nevarēja ierasties, un es mēģināšu skaidrot sociālistu nostāju. Gribētu teikt paldies pirmkārt jau referentam par paveikto strādājot pie atzinumu par 18. gada vispārējo budžetu, un mūsu grupas vārdā mēs gribētu izcelt vairākas prioritātes, kas arī parādīsies grozījumos. Mēs piekrītam tam, ka ir jāuzsver tas, ka transporta un turisma nozarei piešķirtais budžets būtu jāsaskaņo ar pienesumu izaugsmē un attīstībai Eiropas Savienībā. Un būtu jāmutina komisija vēl ar vienu prioritizēt uh, pasažieru transporta drošības uh, finansējumu. Un, ja runiet par digitālo laikmetu, tad MVU saskaras ar grūtībām pielāgoties uh, digitālajai pasaulē, un tāpēc viņi ir jāatbalsta. Turklāt arī projekti, kas ir saistīti ar uh, inovācijām un autonomo braukšanu, ir pelnījuši atbalstu. Runājot par transporta infrastruktūru, tā skaitā arī pārobežu infrastruktūru, tā ir būtiska prioritāte brīvai preču pakalpojumu un uh, cilvēku kustībai, uz ko balstās vienotais tirgus. Tāpēc arī ir jāpiešķir līdzekļi, lai uzturētu infrastruktūru un nodrošinātu atbilstību kvalitātes kritērijiem, lai varētu nodrošināt patērētāju aizsardzību un drošību. Tāpat mēs arī aicinām finansēt pilotu projektus un sagatavošanās darbības, kas ir vērstas uz vietējā un pasaules mēroga turisma veicināšanu un arī autonomo braukšanu. Un visbeidzot gribu atkal teikt paldies referentam, ceru uz veiksmīgu sadarbību. Paldies! Paldies, Telička Lūdzu! Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsētātāji, labdien, kolēģi, dāmas un kungi! Pirmkārt jau man jāsaka nevien paldies referentam, bet jāsaka, ka es varētu gandrīz pilnībā piekrist uh, dokumenta projektam. Manuprāt, tas ir līdzsvarots. Un tai pašā laikā es domāju, ka ir uh, labi ņemts vērā tas, ka 18. gads faktiski ir pēdējais pilnais uh, budžeta gads mūsu mandāta ietvaros. Un es domāju, ka vēl jau svarīgāk ir koncentrēties uz tām pozīcijām, kas nodrošina pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Un es domāju, ka referentam tieši tas arī ir izdevies. Mums eh, CEF ir stabili skaitļi, un tāpat pieaug budžets arī EASA, Cezar, pārējai uz celsceļa izmantošanu, citu starpā. Nu, un eh, ir ļoti svarīgi tāda labi darbojošamies transporta sistēma Eiropā. Es domāju, tas viss ir lieliski. Kolēģi arī jau minēja Galileo. Negribu atkārtoties, bet Es domāju, ka tas arī ir pelnījis prioritāru statusu konsekventi. Nu, un es gribētu aprobežoties ar vienu jautājumu. Gribētu es dzirdēt no komisijas, kāpēc budžeta priekšlikums Eiropas celsceļa aģentūrai ir eh, samazināts kā tas atspoguļo vajadzības un to, ka mm, mums ir ceturtā dzelzceļa pakotne. Lūk, ar to arī beigšu un atvainojos, ka nevarēšu uzklausīt atbildi, man kolēģi to izdarīs, jo es esmu referents kādā failā, kas ir jāskata itra, tā kā man diemžēl jādodas prom. Merci beaucoup, monsieur Telinska. Paldies, Telinska skungam. Amtsweise akceptē. Izņēmu kārtā es akceptēju, ka jūs tagad iesiet, bet nekādīt atbild, ne, nu, bet tikai izņēmumu kārtā. Jā, paldies arī referentam. Basa Ekot vārda, ka šodien nevar būt klāt un lūdzu mani viņa vietā uzstāties. Viņš saka paldies arī par sadarbību un par ziņojumu. Un mums ir trīs punkti, kurus mēs gribētu pieminēt. Pirmkārt, šie pārobežu sadaļas. Tas ilgi tika atlīdz, tagad ir 10 miljonu rīcībā šīm cross-border sekšanas, kas kārdēļ ir sagrautas, un tā būtu Eiropas pievienotā vērtība, jo dalībvalstis bieži vien ņem Eiropas Savienības naudu saviem nacionālajiem projektiem, bet ne Eiropas projektiem. Otrais punkts - tie būtu um, nakts vilcieni. Vācijā ļoti daudz nakts vilcienu vairs nekursē, jo arī, protams, cenas tika palielinātas, un tad tas vairs neatmaksājas, un tad mēs vairs neizmanto. Un, ja to tā darītu aviācijā, tad gandrīz 50%, gandrīz vai no lidostām vajadzētu slēgt ciet, jo gan izvēl 50% no lidostām Eiropā strādā deficītu. Uh, gribētu teikt, ka vajadzētu vienāds tiesības visos, un reģionālajās uh, eh, lidos komisija teica, ka jā, desmit uh, gadus viņi drīkstot strādāt ar deficītu, bet tā kā būs 11 gads, tad to slēgšot ciet, tad vajadzētu arī par nakts vilcieniem šādu pašu noregulējumu, tad mums būtu iespēja braukt ar nakts vilcieniem. Trešais temats ir. Uh, cīņa pret klimatu pārmaiņām, tur transportam ir eh, centrāla loma, jo tas ir vienīgais sektors, kur eh, kopš 1990. gada emisijas nav samazinājušās, bet ir pieauguši par 22%. Un mēs vēl grozējumus sagatavosim šādā virzienā. Principā mēs par šo punktu esam visi vienās domās, bet varbūt par to vajadzēs vēl diskutēt. Paldies. Bas Aikot vārdā. Merci, Paldies, Krāmer kungam. Konēškas kundze. Lūk, jums iespēja izteikties eh, sajauc iepriekš kārtību, par to atvainojos. Tad, kad ievēžanē kolēģiņē, koleguvē, tā kā jās. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Dāmas un kungi, es vēlētos pateikties eh, kolēģim Tošinovskam, Tošinovskim par šo te atzinumu par Eiropas Savienības 18. finanšu gadu vispārējo budžetu. Vēlētos pakavēties pie dažiem svarīgiem punktiem. Priecājos, ka TNT daļas eh, tiek kritizētas. Un e, nedrīkst aizmirst, eh, ka infrastruktūra savienojumi ir ārkārtīgi svarīgi visai sistēmas darbībai, un tās ir jāuzlabo. E, Un tas attiec uz visām eh, infrast savienojošajām infrastruktūrām, kas uh, savieno Eiropu. Uh, nedrīkst aizmirst arī par Galileo un Aknos sistēmu, kas ir eh, svarīgi elementi, lai savienotu dažādus uh, transporta veidus - gaisa pārvadājums, jūras pārvadājums, dzelzceļa un ce, um, ceļu pārvadājums. Uh, Mēs jau dzirdējām, ka samazinājums par 7,6% nu, ir ļoti nevēlams. Šeit daudz kas būtu labojums. Celseļa iniciatīvai nevajadzētu apdraudēt eh, finansējumu citiem svarīgiem projektiem, kas ir svarīgi droši transporta sistēmas izveidēja visā Eiropā. Un jaunieši, protams, vēlas eh, ceļot pa Eiropu, taču nevēlas eh, kļūt par eh, neefektīvu līgumu upuriem. Nevajadzētu veikt darbības, kurām nav nekādas reālas vērtības. Tieši tādēļ man ļoti patīk Tošinovska kunga atzinums. Tur ir daudz jautājumu, kurus es ceru mūsu komiteja plaši varēs atbalstīt. Paldies. Pirms dod vārdu Rikē kungam, kolēģi, man ir tas prieks sveikt mūsu vidū 17 eh, apmeklētājus studentus kurus ir uzaicinājis Mikls Galērs. Lūk, sveicu jūs mūsu vidū, mūsu komitejā, transporta komitejā, lūdzu visu. Rūpīgi pierakstiet, jo mēs arī runājam par jūsu nākotnī transporta kontekstā. Tiešām prieks jūs šeit redzēt. Alors, on continue. Turpinam Rikē kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies par šo atzinumu sagatavošanu. Es lielā mērā varu tam piekrist. Es domāju, ka ir labi uzsvērti visi galvenie mērķi, kam būtu jāvēlta investīcijas. Es domāju, ka arī līdzsvars ir gana labs. Šeit ir runa par finanšu instrumentiem, par reģionālo politiku. Daudz izteicās par specifiskiem elementiem, bet es gribētu atgādināt to, ka tomēr runa ir par budžeta atzinumu. Tas ir adresēts budžeta komitejai, un līdz ar to man arī ir daži īpaši komentāri. Es domāju, ka komentāri, kas izskanēja, ir tādi, kam es lielā mērā varu piekrist, piemēram, Galileo un Egnos politika, kas gan ir lielā mērā saistīta ar budžeta jautājumiem un nav tikai mūsu komisijas, komitejas teikšanā. Lai gan tās ir saistītas arī ar transporta jomu. Pilnībā, protams, piekrītu tam, ka kosmosa politika un uh, satelīta navigācijas politika ir ārkārtīgi būtiska, bet, uh, nu, tas nav gluži tīri mūsu pārziņā. Uh, un Teličkas kunga teiktais. Nav nekas īsti teikt par aģentūrām, un par to man žēl, jo tā gan ir mūsu kompetence. Mēs arī ļoti daudz laika veltām runājot par eh, šo te noteikumu īstenošanu ar operatoriem. Nu, un eh, šeit es vēršos eh, pie komisijas, tāpat kā Teliškas kungs. Komisija palielina aģentūru atbildību un pienākumus, tā pašā laikā nepalielinot resursus. Uh, ir skaidrs, ka, piemēram, ja runa ir par darbu pie ceturtās celceļa pakotnes, tas rīt pilnā spārā, bet, nu, tā pašā laikā aģentūras eh, līdzekļi nav pieauguši. To pašu varētu teikt arī par citām aģentūrām. Arī, piemēram, EASA. Arī tur vajadzētu domāt par eh, līdzekļu pārdali. Uh, Un ir jādomā arī par to, lai personāla daudzums būtu pietiekams, lai veiktu visus pienākumus. Un tā kā es domāju, ka tā ir reāla problēma. Trešais komentārs. Man tāpat kā jums ļoti patīk um, dažādi uh, projekti, kas uh, viens otru papildina. Bet, nu, piemēram, ja runa ir par 3 miljardu uh, projektu un uh, tam īsti netiek uh, Eiropas Savienības līdzfinansējums, piemēram, interēlu projekti, ir cieši saistīti ar pētniecību un izstrādi transporta jomā. Es, mēs, protams, varam izteikt dažādas vēlmes. Šādi projekti ir mēs būtu ļoti veiksmīgi, bet ir arī ļoti dārgi. Es domāju, ka mūsu komitejai šādas iniciatīvas būtu jāatbalsta. Protams, runa ir par Eiropas Savienības vispārējo budžetu, bet uh, tam ir būtiski ietekme arī uz transporta budžetu. Nu, lai gan ideja kā tāda man patīk, eh, šā brīža budžeta politikas līdz galam neatpaustu. Es domāju, ka šeit varētu lietas vēl precizēt, ja runa ir par transporta projektiem atvēlētajiem budžetam. Un es domāju, ka varētu noturēt vēl sīkākas diskusijas, kurās, protams, savs vārds būtu sakāms arī komisijai. Lūk, Lielā mērā var piekrist eh, tam, ko ir sagatavojis referents, būtiski iebildumu man nav, bet es domāju, ka vajadzētu runāt konkrētāk arī par tieši transporta jums budžeta jautājumiem, eh, kas skar mūsu kompetenci. Nu, un es ceru, ka būs arī grozījumi šai ziņā. Paldies! Paldies, Rikē kungam, pirms dod vārdu komisijai. Revidelons kundzei. Pēc viņas ielūguma ir ieradušies eh, ceļu transporta aģentūras pārstāvji. Eh, sveicam viņus mūsu komitejā. Eh, jums ir iespēja redzēt šeit notiekošo. Būs arī ziņojums par eh, drošību uz ceļiem. Un jāsaka, mums ir tiešām prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Paldies, ka esat ieradušies. Un tagad varam turpināt diskusijas. Vēršos pie Filipa Roberta. Viņš varētu atbildēt uz eh, kolēģu komentāriem. Ah, donc je suis à l'unité finance. Paldies! Es strādāju enerģētikas ģenerāldirektorātā un gribētu pozitīvi vērtēt šo atzinumu, ko ir sagatavojis referents. Nu, varbūt atbildēšu uz pāris jautājumiem. Pirmkārt, jau atgādināšu, uh, ka trešais uh, aicinājums iesniegt priešlikumus uh, nāks klajā rīt. Lūk, rezultāti tiks prezentēti rīt. Un Tas lielā mērā sasaucas ar dažādiem komentāriem, kas ir izskanējuši. Ja runa ir par aģentūrām, nu tad tie ir ārkārtīgi būtiski te, tas ir ārkārtīgi būtisks struktūras. Nu, un eh, sagatavojot budžetu, mēs arī ļoti rūpīgi esam analizējuši katras aģentūras specifiskās vajadzības. Piedalāmies visās eh, administratīvajās valdēs un arī sagatavošanas komitejās, eh, kas ir sanākušas līdz šim Mēs gan vienmēr nevaram pilnībā apmierināt visas uh, vēlmes un vajadzības, bet uh, cenšamies. Un, un mēs arī rūpīgi domājam par ārējo līdzekļu izmantojumu. 2018. gada vajadzības ir tādas, kuras um, lielākoties spēsim apmierināt. Apstākļi, protams, ir sarežģīti. Uh, bet ir svarīgi, lai aģentūras varētu veikt tām uzticētos uzdevumus. Esmu diezgan pozitīvi noskaņots, lai gan, protams, līdzekļus vienmēr vajag vairāk nekā to ir. Pāris lietas par pilotprojektiem. Ceturtais pielikums budžetā. Tur ir redzami rezultāti. Ja ir eh, jautājumi par konkrētiem dosijiem, tad, eh, protams, droši tos var uzdot. Merci beaucoup. Paldies, Roberta kungs. Jūs teicāt, ka rīt prezentēsit rezultātus. Nu, bet te ir neliela problēma, jo rīt. Uh, Nu, tad tā, eh, tur var runāt tikai par eh, starpsavienojumu mehānismu. Ja runa ir par citiem tematiem, kas izskanēja, ka var, tad varbūt to var mēs varētu kaut ko nedaudz dzirdēt par uh, komisijas nostāju. Nu, kāda tad ir komisijas oficiālā nostāja? Tas varētu palīdzēt mūsu referentam. Vai ir jau kaut kāds kalendārs un termiņi? I wasn't expecting to speak. Nu, es nebiju gaidījis, ka man būs jāizsakās. Nu, tā kā rīt būs centrālais uzaicinājums, tad um, es apināšos ar uh, direktoru un varbūt rīt arī par aģentūrām varēšu ko vairāk pateikt, ja piekrītat. Nu, tā tad rīt mums būs detalizētāka informācija arī par aģentūrām. Paldies komisijai! Nu, atkal došu vārdu referentam. Děkuji, paní předsedkyně. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms liels paldies visiem kolēģiem, ēnu referentiem par laipniem vārdiem. Vēl kāda papildus informācija, kādēļ mēs tik liek, lielu uzsvaru esam likuši uz aģentūru. E, tādēļ, ka e, Celsiņa un Egnus aģentūru saistība ir ārkārtīgi svarīga. Mm, piemēram, veidojot e, maksu ceļu, lietošanas maksu sistēmas, īpaši, ja tās būs elektroniskās sistēmas. Itrē arī notiek līdzīgas debatas par budžetu jautājumiem, un tādēļ es vēlētos pārliecināties, lai šīs programmas eh, tiešām eh, attīstītos kopā. Paldies par grozījumiem, par komentāriem, raudzīsimies, lai tos iestrādātu tekstā un iekļautu eh, ziņojumā. Sagaidu labu sadarbību ar jums visiem un cerams, ka šis būs gana uh, labs ziņojums transporta komitējiem. Atgādināšu, ka grozījums Grozījums var iesniegt līdz 18. jūlijam pusdienlaikam. Mēs turpinām darbu, ķeramies pie atzinu projektu par dzīvības glābšanu, autotransporta drošības uzlabošanu ES sadarbībā ar IMCO. Koša kungs ir ziņotājs, došu viņam vārdu, pēc tam došu vārdu ēnu referentiem un labprāt noskaidrošu arī komisijas viedokli. Koša kungs, lūdzu. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Jā, paldies, kolēģi un kolēģi, paldies priekšsādātājiem. Mēs sen jau zinām, ka uh, ceļu satiksmes drošība ir atkarīga no trim faktoriem. Pirmkārt, no transporta līdzekļiem infrastruktūras un treškārt pēc, no autovadītāja izturēšanās. Tādēļ arī pasākumi visos trīs jomās ir nepieciešami, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Arī ja mēs šī ziņojuma ietvaros runājam daudz par uh, transporta līdzekļu drošību, mēs, mums nevajadzētu atteikties no tā, izvirst arī vispārīgas prasības par ceļu satinums drošību. Un noslēgumā ir, protams, arī savstarpēja at atkarības ar visiem šiem pasākumiem. Tā es, piemēram, uh, uz Eiropas uh, ceļiem varētos uh, stipri panākt kontrolu skaitu. Uh, diemžēl nav pietiekami daudz kontroļu pārbaudītāju un eh, kā to novērst. Var eh, šeit eh, iz, izmantot tehniskos asistentus, tehniskās ierīces un izmantot arī inteliģentas stratēģijas starp dalībvalstīm. Lielisku darbu veids jau arī dispau, bet arī dalībvalstīm pašām ir jākļūst aktīvām autovadītāju atbalsta sistēmas. Uh, tās uzlabo ne tikai ļoti ceļu satiksmes drošības paaugstināšana. 95% negadiem notiek cilvēku kļūdas dēļ, bet tās eh, arī pozitīvi ietekmē degvās patēriņu un palielina arī satiksmes plūsmu uzlaboto. Uh, eh, Autovadītāju atbalsta sistēmas tas sniedz pievienotā vērtība vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuri ir robežot savā mobilitātē vispārīgi komisijai vajadzētu radīt normas, kas eh, nodrošinātu vislielāko uh, uzraudzības sistēmu efektivitāti, tā lai ceļu satiksmes drošība patiešām ilgspēja tikt uzlabot. Tas, protams, tikai tad būs iespējams, ja autovadītāji viegli saprast, kāda brīdinājuma sistēma attiec uz kādu uzraudzības sistēmu. Un otrkārt, uh, ja, lai viņi tik daudz netraucētu šie brīdinājumu signāli, ka viņš varētu arī atslēgt šo sistēmu. Viss šīs uh, bāžas esmu mēģinājis iekļaut savā ziņojumā par uh, īpašiem uh, uzraudzības sistēmām. Es uzskatu, ka tikai tādas uzraudzības sistēmas vajadzētu paredzēt kā obligātu kas izpildētu trīs uh, priekšnoteikumus. Pirmkārt, uh, šīm sistēmām ir jābūt uh, pamat pamatotām uz zinātniskiem pierādījumiem, un eh, tām būtiski ir jāpalielina ceļu satiksmes drošību. Otrakārt, eh, jāsniedz ir pozitīvs izmaksu un izdevumu proporcija, un treškārt tam jābūt jau gatavam tirgumam, jo citādi mēs nevaram pieprasīt, lai tas būtu obligāti. Pamatoties to, es savā ziņojuma projektā esmu deviņas un aktīvas un pasīvas drošības sistēmas paredzējis. Manuprāt, komisija pārstrādājot eh, vispārīgo drošības uh, regulu, kas uh, cerams uh, tiks publiskota nākamā, nākamā gada sākumā, to vajadzētu ņemt vērā. Nevaru šeit izklātīt visas deviņas, bet pieminēt divas visos drošības pasākumos mums vajadzētu īpašu uzmanību pievērst eh, vājākajiem eh, un eh, vecākajiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tie mums ir īpaši jāaizsargā un jāņem vērā. Automātiskā avārijas bremžu sistēma, man liekas, īpaši svarīga, jo tur ir vislielākais potenciāls un kā novērst lielāko daļu no negatījumiem, kā samazināt negatīvumu sekas. Mm, mm, tas ir tiešām viens no smagākajiem sadarbības negadījumiem vispār. Eh, šī bremžu sistēma palīdz eh, pilnībā izmantot šo bremžu sistēmu kā tādu, gan arī bremžu aizkavē, darbības aizkavēšanos eh, vadītāju neuzmanības dēļ un samazina bremžēšanas ceļu maksimāli. Kravas mašīnām jau ir paredzēta šāda avarijas bremžu sistēma obligāti, bet arī šeit ir jāturpina izstrādāt šīs sistēmas. Savukārt vieglajām mašīnām šī, diemžēl, prasība vēl nav stājusies spēkā. Un pat tie, kuri jau ir iebūvēti eh, kravas mašīnās, eh, tur nav eh, viņiem iespējams atpazīt riteņbraucējus un kājies. Tādēļ es prasu šos automātiskos bremžu sistēmas ar gājēju un riteņu atpazīšanas sistēmas arī vieglajām mašīnām, gan kravas mašīnām, gan uh, autobusiem. Gājēji un uh, riteņbraucēji atrodas aklajā punktā. Un tādēļ es uzskatu, ka ir jāpaplašina tiešais redzesloks, jāiebūvē kameras un sensori un arī nogriešanās ah, šīs sistēmas. Tas ir ļoti būtiski. Manā ziņojuma projektā es īpaši šeit neiekļāvu gadu skaitļus, līdz kuram laikam kādas eh, drošības sistēmas būtu obligātas. Es domāju, ka mēs. Uh, šīs iniciatīvas ziņojuma ietvaros eh, mums ir vajadzētu runāt arī par jautājumu, kādas aktīvās un pasīvās eh, drošības eh, sistēmas vispār vajadzētu izvirzīt kā obligātas. Tas būtu svarīgākais jautājums, nevis līdz, kam, līdz kuram laika brīdim precīzi tas vajadzētu iebūvēt. Šis pēdējais jautājums, par to mēs vēl varēsim runāt, konkrēti pārstrādājot šo vispārīgo drošības regulu pašu. Uh, un eh, sadarbībā ar IMCO mēs to darīsim. Noslēgumā gribētu vēl tādu vispārēju komentāru izteikt. Es eh, ziņām projektu esmu sastādījis vācu valodā. Angļu tūkoģumā es atklāju daudzas tūkošanas kļūdas, kas sagroza saturu, un eh, es ceru, ka to varēs izlabot grozījumu iznāca grozījums, tāda milzīga atšķirības starp šo asistentu sistēmu, kas eh, aktīvu šo joslu padara un, un, eh, un savukārt cita sistēma informē par šīs joslas atklāšanu. Diemžēl angļu tekstā tas viss ir nepareizi nosaukts. Gribētu arī pāris jaunus punktus iesniegt, eh, jo es šeit nevarēju visu iekļaut apjomu dēļ, tekstu apjomu dēļ. Un kolēģis un kolēģi grozījums var iesniegt pamatoties vasaras atvainājumu, diemžēl būs ļoti īsti, proti līdz piekdienai, 14. jūlijas 11. Bet eh, es jau referentiem esmu nosūties tekstus jau laicīgi, lai viņi jau savlaicīgi varētu saņemt informāciju un eh, varētu sagatavot eh, groziem priekšlikums. Es jau priecājos par komentāriem un priecājos par sadarbību ar referentiem un paldies jums par uzmanību. Merci, monsieur Koch. Je vais demander la... Paldies, uh, Koch kungam. Mm, tam, kuram zvana telefons, lūkšu to izslēgt. Eh, Koch kungs, jūsu atzinums un arī tūkojums um, sasaucas liet, lielā mērā ar ministru delegāciju Maltā. Runa vairs nav tikai par tekstu, ir jāķers pie darbiem. Uh, Jo, nu, ja mēs skatāmies uz skaitļiem, uz abojā gājušo skaitu, 106 eh, tūkstoši, tas ir daudz. Nu, tas nozīmē, ka līdz rītam eh, septiņi cilvēki būs kļuvuši par invalīdiem ceļu satiksmes negadījumu rezultātā. Šeit runa ir par eh, sabiedrības aizsardzību. Uh, Un ir jādomā gan par ievainotajiem, gan arī par uh, upuriem. Un šī ir viena no lielajām prioritātēm. Kas ir jāuzsver? Lūk, tas ir tas, ko gribēju piebilst. Senelovas kundzei vārds. Paņi predsedkiņa. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribēju pateikties Koha kungam par eh, šo te eh, priekšlikumu, kas ir ļoti labs, man tur daudz nekas nebūtu piepilstams. Eh, vienīgais, ko es gribēju teikt, visi šie pasākumi, kas vērsti uz transporta drošības paaugstināšanu, labāk transporta līdzekļu vadītāju apmācību, mums ir jādomā arī par sociālo kontekstu. Uh, Drošība ir nopietna lieta, un tieši tā tā arī ir jāuztver. Eh, tas palīdzēs samazināt galu galā eh, navas gadījumu skaitu uz ceļa un varbūt pat sasniegt šo nulles rezultātu. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu nekavējoties iesniegt šo priekšlikumu par vispārējo drošību. Esmu piedāvājis arī grozījumu par to, ka būtu nepieciešama regula par gājēju aizsudzību, jo tie ir visneaizsargātākie uh, satiksmes dalībnieki. Un arī uh, transporta uh, autovadītāja drošības sistēmas, kas spētu atpazīt riteņbraucējus un gājējus. šīs te palīdzības atbalsta sistēmas, tām ir jābūt eh, drošām. Piekrītu eh, referentam un man nav te daudz, eh, ko piebilst, jo teksts ir līdzsvarots, labs un viņš ir minējis vissvarīgākās prioritātes. Un ar nepacietību gaidu darbu kopā ar viņu un pāriem referentiem. Krasnodarski kungs, lūdzu. Paldies. Paldies, paldies Koha kungam par uh, ziņojumu sagatavošanu. Negadījumu samazināšana transportā ir ļoti svarīgs mērķis, gan sociāli raukoties, gan arī politiski, un secinājumi ir jāatbalsta svarīgākais, kas eh, aicinājums mums ir eh, samazināt upuru skaitu jauno cilvēku un vecāko cilvēku vidū ne, nav pietiekami vēl darīts pasažieru drošībai un autovadītāju drošībai. Ir jādomā, protams, arī par satiekas dalībniekiem, jāpasargā viņi no negadījumiem uz ielas. Tas ir smagās mašīnas un automašīnas virs 3,5 tonām, kas izraisa vislielāko daļu negadījumu. Viņi iz, izraisa sevišķi pilsētās daudz negadījumu. Sistēmas, kas, eh, ko ir plānots eh, izmantot līdz šim tās nav bijušas uh, pietiekamas, un uh, autovadītājiem ir jābūt uh, tādām sistēmām, lai varētu labāk novērtēt situāciju uz ceļiem un uz ielas. Jāsaka arī, ka daudzās Eiropas pilsētās situācija izskatās tāda, ka pa ielām brauc daudzas vecas automašīnas, un tas arī ir iemesls, kādēļ tik daudz uh, negadījumu upuru tik daudz bojā gājušo uz ielām. Tā, piemēram, ir Polijā. Tādēļ ir jāpadomā par to, kā uzlabot šo automašīnu drošību, piemēram, tehnoloģiski ieviešot izmaiņas vai izmantojot sistēmas, lai autovadītājs varētu ātrāk un labāk reaģēt. Protams, ir grūti prognozēt, kādas normas būs pēc trim līdz pieciem gadiem, bet eh, jau pašlaik ir iespējams kaut ko izdarīt, uh, lai uzlabotu situāciju. Protams, tas nav lēti, bet uh, eh, daudz lietas ir iespējams realizēt. Man vairāk nav, nebūs nekādu komentāru. Mēs uh, nevēlamies arī grozījumus uh, iesniegt, bet mēs uh, cieši sadarbosimies ar referē par šo svarīgo dokumentu. Paldies! Merci, Madame la Présidente. Paldies. Priekšādātāji gribu jau uzreiz norādīt, ka šis ir tiešām ļoti labs ziņojums. Tiešām lielisks. Man tikai pāris komentāri un varbūt jautājumi. Problēmas ar šādu te sistēmu integrēšanu uh, transporta līdzekļos. Ir skaidrs, ka ir vajadzīgi 25 gadi, lai, piemēram, APS kļūtu obligāta automašīnas sastāvdaļa. Nu, un mums ir pašiem grūti atzīt to, ka faktiski transporta līdzekļu drošība uh, lielā mērā ir saistīta ar uh, šīm te sistēmām un to izmaksām. Lūk, nereti tie, kam ir nauda, var atļauties drošākas automašīnas uh, pretstatā tiem, kam naudas trūkst. Nu, un tāpēc būtu jācenšas tomēr plašāk izplatīt eh, šādas sistēmas un domāt arī par eh, izmaksu sadali. Šobrīd dalībvalstīs tiek domāts par automašīnām ar zemākām oglekļa emisijām, bet mm, domāju, ka būtu vērts runāt arī par eh, aizsardzības mehānismiem, kam ir reāla pievienotā vērtība, uz ko uzstāja arī ziņojuma sagatavotājs. Uh, Nu, es domāju, ka šo te, ja tā var teikt, vienlīdzību satiksmes negadījumos arī būtu jāvairo. Ja, mēs, ja jūs sas, braucat mazā fietā un uh, saduraties ar uh, milzīgu drošu Mercedes, nu, tad uh, ciešat jūs. Tā kā es domāju, ka šīs aspekts ir pelnījis uh, pārdomas. Vēl kāda lieta, ko būtu jāuzsver - infrastruktūras uh, atbildība vēl ar vienu ir vietas valstīs un reģionos, kur infrastruktūra ir pamesta novārtā. Pastāv dažādas bīstamas situācijas, piemēram, ceļzīmju trūkums, līdz ar to arī ieguldījumi infrastruktūrā ir būtiski, tie ir kritiski. Eh, nu, piemēram, eh, divu joslu ceļš un eh, šoseja, tad ir skaidrs, ka uz šosejas negadījumu skaits potenciālais ir ievērojami lielāks, un arī to sekas ir plašākas un negatīvākas. Ja mēs domājam par ievainotajiem un nogalinātajiem uz Eiropas autoceļiem, tad es domāju, ka uh, šeit runa ir par dažādiem aspektiem, par um, transporta līdzekļu drošumu, par infrastruktūru, par ceļzīmēm. Un, ja runa ir par ceļzīmēm, tad šeit lielā mērā atbildīgas ir dalībvalstis, protams. Nereti ceļzīmes ir grūti lasāmas vai pat nesaprotamas. Uh, nereti ar ceļzīmēm tiek pārstīlēts, tās var būt pretrunīgas, un tādējādi netiek sasniegts vēlamais efekts. Es eh, redzu, ka, piemēram, Beļģijā mēs vēl ar vienu uzstādām eh, drošības eh, šķēršļus, dažādas barjeras, piemēram, kas nav piemērotas, ja runiet par motociklistiem un cilvēkiem uz mopēdiem. Uh, šādas barjeras, eh, principā viņiem var eh, nocirst galvu. Eh, tā kā es domāju, ka tādas barjeras, kas varbūt bez nolūku tomēr nokalina, negadījumā cietušos būtu jāizliedz. Nu, un pēdējā lieta. Ja runājam par satiksmes negadījumiem, tad ir jādomā arī par satiksmes organizēšanu. Uh, Runa ir, piemēram, par uh, emisiju samazināšanu, par uh, kortu samazināšanu un arī par uh, negadījumu samazināšanu. Es domāju, ka korelācija starp transporta līdzekļu drošību un infrastruktūru ir ārkārtīgi būtiska. Tas ir ārkārtīgi būtisks elements. Lūk, tādi man komentāri, bet kopumā jāsaka, ka ziņojums ir labi līdzsvarots, tas ir ļoti pilnīgs. Domāju, ka tur viss ir eh, pareizi norādīts. Es tikai gribēju uzsvērt tā pāris lietas, kas, manuprāt, ir svarīgas. Paldies! Merci beaucoup. La parole est à madame. Paldies. Eh, Koneškas kundzei vārds. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es arī vēlējos pateikties referentam par dokumentu. Uh, Tēma ir ļoti svarīga, ļoti nopietna, un 26 e, tūkstoši bojā gājušie uz Eiropas ceļiem, tas nav mazs skaitlis, un 135 tūkstoši tiek smagi ievainoti, un tas ir pietiekami traģiski. Tādēļ mums ir jāstrādā pie drošības uzlabošanas. Es gribētu, lai ziņojums vairāk pievērstos uh, smagajām automašīnām, kravas automašīnām, jo tās izraisa uh, lielāko skaitu negadījumu, kuros uh, cieš gājēji un uh, velosipēdisti smago automašīnu vadītājiem ir jātiek galā ar tā saucamo aklo punktu, viņu sēdeklis ir izvietots ļoti augstu, un ja uz šoseis tas dod priekšrocības, tad eh, pilsētās eh, tas ir ievērojams trūkums. Eh, Londonā ļoti daudz velosipēdu vadītāji ir cietuši tieši no smagajām kravas automašīnām. Uh, Nav šeit īpaši izdalīti arī dažādi automašīnu tipi, jo visas kravas automašīnas nav vienādas. Ir e, milzīga e, atšķirība e, starp garu divasu, divu piekabju vilcēju un nelielu kravas automašīnu. Jā, mums vajadzētu censties panākt, lai automašīnas būtu tā aprīkotas, ka tām nebūtu aklo punktu. Uh, Ir daudz lietas, ko mēs varam darīt, lai padarītu pilsētu transportu drošāku. Ja autovadītājs neredz gājēju vai uh, velosipēdistu, tad uh, šie te satiksmes dalībnieki kļūst neaizsargāti. Paldies, ka uh, referents ir pievērsis uzmanību šīm problēmām, un es ceru, uh, ka kopā ar citiem ēnu referentiem mēs turpināsim risināt šos jautājumus, jo šis ir viens no svarīgākajiem dokumentiem TRAN eh, komitejā. Te runa par drošību ne tikai Eiropas pilsoņu, bet mūsu katra drošību, jo visi esam satiksmes dalībnieki. Kramerkungs, jā, paldies. Jāpagaid, kamēr beigs tūkot. Gribu arī pateikt paldies uh, referentam, ne jau tikai par to, ko viņš ir iekļāvis ziņā, bet ko viņš sākumā teica. Viņš teica, ka mums vajadzīgi pamatīgi ļoti palielinās kontrolas skaits, un likums, kas netiek kontrolēts, ir faktiski liekas. Un ir atšķirības starp atsevišķām valstīm. Gribētu arī teikt, ka ir atšķirības starp atsevišķām pilsētām. Pat, piemēram, Berlīnē, manuprāt, ir seši vai septiņi, kas pārbauda ātrumu, un Brandenburgā, kur ir viens miljons vairāk, uh, iedzīvotie ir 5 līdz 6 reizes vairāk kontrolētāju, un Berlīnē faktiski nemaz nav jāņem nekas vairāk, jo gan nezinu, neviens jau nekontrolē, un kopumā tas ir ļoti svarīgi, kas man labi patika, ka ir runa par vājākajiem uh, satiksmes dalībniekiem, protams, kā riteņbraucējiem kājējiem, kā riteņbraucējs zina, cik tas ir svarīgi. Nedēļas beigās uh, autobus uh, apdzina riteni un kāds brauca pretī un faktiski viņu notrieca. Un tas nozīmē, ka tiešām, kas ir redzes lokā, tas ir ļoti svarīgi. Pāris punktus gribētu arī vēl pieminēt, eh, proti par šīm avarijas bremžu sistēmām. Proti, tās ir ļoti labas, bet kādēļ tikai par 20 km stundā eh, tiek šis samazinājums, kādēļ nav vispārīgi. Uh, Un uh, mums bija šosejas Dienvidvācijā ārkārtīgi liels negadījums, tiek samazināts. Vajadzēja tur faktiski šo avārijas bremžu sistēmu, vai tā vajadzētu rēģēt tā, ka nav tikai 20 km stundā samazināt, bet vispār. Ko es uzskatu, kas ir labi, ir brīdinājums ar palielinātu ātrumu, jo jūs zināt, ka lielākā daļa negadījuma notiek uh, dzērumā, bet arī ar pārāk lielu ātrumu braucot. Un uh, tur es uzskatu. Uh, ja mēs jau esam tik tālu tikuši ar tehniku, kad tiek eh, konstatēta pārāk liela ātruma, tad vienkārši jāsamazina ātrums. Nevar būt tā, ka brīdinājums sistēmas nāk, un tad, eh, jā, es kā autovadītājs, eh, man tas neinteresēs, vai nav braukšana 80, 160 km stundā, 30 km zonā. To vajadzētu automātiski samazināt, un gribētu teikt, ka arī tur vajadzētu būt vienādām tiesībām visiem. Es kādreiz Siemens uh, datorsimulācijā uh, braucu ar EMTS, un tur bija um, posms, tur drīkstēja tikai 120 km no braukt, un tad uh, es nu, nu, domāju, nu tad es braukšu ātrāk, bet tas nemaz nebija iespējams. Sistēma bija tāda, ka tā mani pati samazināja uz atļautu ātrumu, un kādēļ tad to var izdarīt tikai uz dzelzceļa, kur uh, negadījumu risks ir daudz zemāks nekā, un, bet nevar uz šoseis, uz ielas. Un es domāju, ka to praktiski. Uh, nevajadzēja eh, atstāt uh, eh, autovadītāju rīcībā šo situāciju. Ļoti daudzas uh, eh, papildu uh, šīs atbalsta sistēmas ļoti labi ir tas viss atspoguļots, nekas šeit netrūka ziņojumā, par tos iesniegs paldies, bet ir arī iespēja autovadītājiem šīs atbalsta sistēmas vēl m, mm, paplašināt, vēl vairāk izmantot. Un tagad bija viens skandāls. Vai noteiktas sistēmas, kas tieši par to varētu rīkoties, ka, ka emisijas netiktu pārsniegtas, ka tās nevar pārsniegt. Un tā tās tika izbūvēts, kādēļ, es nezinu, kāda eh, iemesla, kādēļ bremžu sistēma vai brīdinājuma sistēma vai vienalga kas, eh, ka, lai to vispār varētu izslēgt. Es neredzu, kāds iemesls ir tām, ka to vispār var izslēgt. Tālāk par izmaksām. Dominiks Rikē par to runāja. Jā, skaidrs, bet ir arī pētījums veikts. Dresdens universitāte pirms dažiem gadiem, ka katra automašīna 1600 eh, eiro to uh, nodokļu maksātāji finansē, ja visi saka izmaksas ierēķina. Un viens punkts uh, bija tieši negadījuma izmaksas. Jā, veselības apdrošināšana maksā, bet veselība apdrošināšana maksā līdz noteiktē summai, pēc tam vairs nē, tad nu, nodokļu maksātājs. Tam ir jāmaksā šīs izmaiņas. Un tad to visu sarēķinu kopā, tad tie faktiski ir sīkumi, kas būtu nepieciešami no šīs sistēmas, kuras tu ieteici. Uh, praktiski tiešām arī iebūvētu. Un pēdējais punkts eh, ar instalāciju un ar laika punktiem. Es uzskatu, ka mēs diskutējam, piemēram, par spoguļiem kravas mašīnām, lai nebūtu šis uh, uh, aklais punkts. Jā, mēs jau par to esam diskutējuši vairāk nekā desmit gadus. Un kaut kad, kad politika neteiks, jā, bet tagad tam tiešām vajadzētu notikt, tad mūs neviens neuztvers nopietni, un mēs zinām, cik daudz negatīvi notiek tieši aklā punkta dēļ, cik daudz cilvēku dzīvības varētu izglābt. Un es domāju, ka vajadzētu padomāt, ka šeit tiešām vajadzētu noteikt laiku. Jā, esmu tiešām pārliecināts, ka mums būs uh, laba diskusija, būs labs rezultāts, un es izniegšu paldies vēlreiz referentam. Merci beaucoup. Paldies, Krāmer kungam. Pan Miltenbergam vārds. Namens uh, onze Aldeschade. Paldies, priekšsēdētājiem. Uh, Jens Rauda, mūsu ēdreferents, diemžēl nevarēja atnākt, bet es gribu viņa vārdā pastāstīt uh, vairākus punktus. Ādas vārdā mēs sakām paldies referentam par tik līdzsvaroto tekstu. Tas jau tika teikts, uh, katrs negatīvs upurs ir viens par daudz Eiropā. Bet mēs arī saskatām šeit, ka pieaug Dažās dalībvalstīs upuru skaits arī manā dalībvalstī kopš 2014. gada, diemžēl, ir pieaugums eh, bojākājušo skaitā Un tādēļ es arī piekrītu referentam, ka mums vajadzētu pēc iespējas inteliģentāk izmantot uh, visefektīvākos pasākus, lai to novērstu. Un pie tā ir pieskaitāms arī satiksmes drošība Eiropā, ka tai nevajadzētu būt atkarīga no naudas maka kas pieder automašīnas īpašniekam. Un ja komisijas saka, ka bremžu sistēmas, brīdinājums sistēmas, uh, tas uh, radīja 5000 mazāk bojagājušo, tad vajadzētu uzlikt par obligātu pienākumu, jo tehnoloģiskie risinājumi var glābt cilvēku dzīvības. Tika teikts arī, ka infrastruktūra ir svarīga. Tādēļ es uzskatu, ka vajadzētu būt galvenajam punktam pievērstam infrastruktūrai kājām gājējiem un riteņbraucējiem. Tur vajadzētu patiešām būt atsevišķām satiksmes plūsmām, jo tas samazina uh, negadījumu skaitu. Tieši tādā riteņbraucēju valstī kā Nederlanda mums labi pieredze. Šeit Briselē es faktiski neuzdrošinos nemaz kā gājies iet pāri ielai, jo visi kustas faktiski pa vietu pašu telpu un brauc viens otram priekšā. Kādreiz jau mums bija IMCO komitejā par šo tematu uzklausīšanu, un, un uh, tur uh, es biju referents un izteicos par vairākiem jautājumiem. Mums vajadzētu būt tiešām ambicioziem mērķiem. Uh, Tālāk eh, par privāto jomu datu aizsardzības arī ir svarīgi. Līmenis, cik ambiciozi mūsu mēķi, par to jau esam vairāk kārt izteicies, bet kad runa ir par automatizāciju mašīnām, tas vienmēr ir saistīts arī datu plūsmu. Tādēļ es uzskatu, kā 15. punktā par to īpaši ir runāts un pievērst uzmanību šim aspektam. Un eh, vispārīgā datu aizsardzības regula jau ir nosaukta tās nosaukums. Un tas, kas ir Eiropā privāto datu aizsardzībā, tad Eiro NKP. Eh, un es esmu nesen izlasīju paziņojumu, ka dažām automašīnām piešķirs zvaigznītes, bet mēs redzam praksē, ka 20% vismaz no automašīnām uz neatbilšiem zvaigznīšu skaitam. Tas saistīts ar to, ka dažas eh, īpaši izstrādātas drošības sistēmas šajos automašīnās vispār nav. Un Eiropā, protams, ir dažādi patērētāju līmeņi, kam vienmēr nav tāds pat, tāda pati pirkspēja, viņi nevar nopirkt uh, šādas uh, drošības sistēmas, bet viņi pērk automašīnas un uzskata, ka zvaigznīšu skaits atbilst drošības sistēmas līmenim, un tādēļ mums vajadzētu regulāri tiešām ieviest saistošu normas. Pēdējais punkts - alkohols un satiksme. Protams, var jau izdarīties visādi, bet alkohols un satiksme tas tiešām nesadaras kopā. Tādēļ es labprāt zinātu, kādēļ mm, no procenti profesionāliem braucējiem, bet eh, jauniem autovadītājiem, kuriem ir divi gadi autovadītāja apliecība, varbūt, ka es kaut ko nepareizi esmu saklausījis, varbūt, ka promīļu vērtība, varbūt, ka var arī visā Eiropā harmonizēt. Un es gribētu teikt, ka tuvu nulē tāda vajadzētu būt. Un tad mēs varētu uzsākt prozīt un iedzert uz to. Paldies, man Miltenbenku kungam. <clears throat> Merci, madame la présidente. <clears throat> Nākamā. Bahu kungs, es arī gribu apsveikt kolēģi Dieteru Kohu par ļoti labo ziņojumu un par viņa paskaidrojumiem, kas bija ļoti tādi detalizēti un visaptveroši. Komisijai es gribētu teikt un aicināt to, ka, lai tā tomēr varbūt varētu būt ambiciozāka, un priekšētā te arī norādīja uz to, ka šis ļoti svarīgais jautājums, ko mēs līdz 2018. gada mums ir jāgaida, lai būtu pārstrādāšana. Diemžēl tas ļoti žēl, ka tik ilgi par ziņojumu. Domāju, ka Šeit eh, būtu liek runāt par visām sistēmām. Pirmkārt jau Dīters Kochs pats ļoti visaptveroši to paskaidroja. Un otrkārt arī kolēģi būtisko jau pateica par šīm uh, atbalsta sistēmām, par visu paketi, par drošības sistēmām. Es to uzskatu, ka tas ir tāda kopīga drošības uh, paketa, un par to jau daudz ir ziņots un runāts. Man šķiet, ka nosaukums šim ziņojumam ir drusku tāds ierobežots, un mans kolēģis Vanda Kamps arī to teica. Šī ziņojuma nosaukums ir vairāk par satiksmes līdzekļu drošību Eiropas Savienību un, un glā, dzīvību glābšanu, un es domāju, ka ir ļoti labi, ka gan es ar visu kolēģi un arī referents pats eh, tiešām šo to tvēra visā plašumos attiec ne tikai uz transporta līdzekļi, bet arī uz cilvēkiem, uz infrastruktūru, tīpaši par infrastruktūru. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu tā skatīties ilgtermiņā. Tālredzīgi, ja mēs šodien radām infrastruktūru, tad tas būs kaut kas, kas darbosies nākamos vismaz 30-40 gadus. Un mums vajadzētu drusku ambiciozāk, drosmīgāk ķerties klāt infrastruktūras jautājumam. Man šķiet, ka vēl divi, trīs punkti ir svarīgi, ko vēl nepieminēja. Neviens, es domāju, par uh, realizējuma ziņojumi, tur bija eh, runa par eh, kilometru skaitītāju manipulācijas iespējām, bet faktiski nekas netika noteikts. Mēs tagad sākām no 2018. gada vākt datus un tie tad būs gatavi 2020. gadām, bet manipulācijas kilometru skaitītājiem man šķiet, ka tas ir ļoti saistīts ar drošības jautājumu. Nav neviens, kas uh, brīvprātīgi palielina kilometru skaitu, bet kilometru skaits vienmēr tiek drīzāk norādīts mazāks. Tur var, ir iespējams viltojuma iespējas. Un domāju, ka šeit konkrēti vai nu šo kapa sistēmu vai tehnisku risinājumu vajadzētu uh, atrast, eh, kas to padarītu neiespējamu. Par datu statistiku par negadījumiem kolēģis Kochs jau norādīja, ka šī datu vākšana ir sniegusi lielu ieguldījumu arī pētījumiem, inovācijām, lai varētu samazināt negatīvumus. Es domāju, ka šeit mēs vēl papildus, mums vajadzētu vēl vākt datus, piemēram, šķiet ir uzkrītoši, ka nekur Eiropas Savienībā nav runa par ASV karstuma viļņu upuriem, uh, 37 eh, mazi bērni eh, eh, vienkārši gāja bojā, viņi palika vienkārši automašīnā un bija milzīgs kārstums, viņi tur mira, un es domāju, ka šādus datus arī vajadzētu apkopot. Varbūt, ka tas ir tikai detaļa, bet tas ir saistīts tiešām ar drošību visā drošības uh, jomā datu aizsardzība, ne tikai privātā sfēra, bet arī informācijas tehnoloģiju drošību. Es domāju, ka ja mēs vēlamies, lai to pilsoņi akceptētu, tad mums noteikti vajadzētu drošību nodrošināt uh, aizsardzību pret hakeriem, aizsardzību pret uh, naitīgām manipulācijām. To mums vajadzētu padarīt neiespējamu, un es domāju, ka tur mēs arī varētu uh, vēl kaut ko papildus padarīt. Kā jau teicu, ziņojums ir labs, un arī kolēģi teiktais ir ļoti vērtīgs. Domāju, ka tas ir labs iniciatīvas ziņojums, un vēlreiz žēl, ka komisija nav ar ambiciozākiem mērķiem. Paldies! Merci à vous! Paldies! Andersens kundze. Well, this is a very welcome report. Paldies! Šis ļoti gaidīts ziņojums. Um, ņemot vērā visas tās iniciatīvas, kas eh, ir sagaidāmas ceļu pakotnes ietvaros, piemēram, par smagu automašīnu drošību tā tālāk, šis ir īstais brīdis. Un tādēļ ir apsveicami tas, ko esat jau izdarījis ziņojumu sakarā. Piekrītu tam, ko visi sacīja, ka ir jātiek galā ar akliem punktiem. Piekrītu Bahkungam, ir jābūt ambiciozākiem gan šajā jomā, gan citās. 20. Punkt, 20. punkts, manuprāt, ir eh, padarāms spēcīgāks, un Koha kungs, jūs sacījāt, ka nevēlaties minēt konkrētus termiņus, bet varbūt, ka šī ir tā uh, reize, kad vajadzētu izdarīt izņēmumu. Un Stovska kunga teiktais ir kritiski svarīgi, lai mēs pareizi uztvertu situāciju uh, un pareizi rastu pieeju smagajām automašīnām visumā. Runājot nu, par riepām, jums tur bija daži punkti, bet eh, riepa drošība ir joma, kas bieži ir atstāta novērtā šajās debatēs. Es domāju, ka daži papildus grozījumi te būtu vietā, kas attiec uz riepas spiedienu. Jau ir starptautiskie standarti, kurus mēs šeit vēlētos minēt tajos punktos, ko, kur jūs pieminat riepu spiedienu. Un runājot eh, par masu un eh, izmēriem, mēs jau tur esam arī labi pastrādājuši un mums turpinām aicināt vēlreiz pārskatīt dažādos elementus eh, pātrinātā veidā par vispārējais drošības regulu. Nu, mums tā tiek solīta jau ļoti sen. Un ir ļoti svarīgi, lai šī komiteja vēlreiz pasvītrotu, ka uh, nevajadzētu kavēties ar tās pārskatīšanu. Un Krāmera un citu kolēģu teiktais par automātiskajām atbalsta sistēmām, tās ir svarīgas. Bet mums ir nepieciešams arī nodrošināt, ka tās nav izslēdzamas, vai tās ir automātiskās bremzēšanas sistēmas vai citas. Ja tās ir e, uzstādītas drošības apsvērumu dēļ, tad nu, tas nebūtu pieņemam, ka tās vienkārši var atslēgt. Eh, ar nepacietību gaidu visus grozījumus, un eh, diskusijas līdz šim ir bijušas labas, un arī ziņojuma projekts ir ļoti labs. Aizanders, kundze, lūdzu. Si, e... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlēt, vēlējos pateikties referentam Koha kungam par uh, viņa tradicionālo ieinteresētību jaunās iespējās, kas pavērs, lai uzlabotu drošības ceļiem. Nu, tas ir tā diezgan mulsinoši, ka uh, runājot par uh, automašīnu sadaļu, uh, mums ir izdevies pavirzīties uz priekšu, piemēram, novēršot uh, frontālo sadursmu iespējas, uh, uzlabojot uh, velospēdistu redzamību un tā tālāk, bet ir arī citas mm, lietas, kur vajadzētu domāt par drošības uzlabošanu īpaši sadursmju jomā. Uh, Cilvēkus uz, uztrauc arī pieaugošais uh, automātisko uh, transporta līdzekļu skaita pieaugums uz ceļiem. Un tie lietotāji, kas ir vis, uh, saimnes dalībnieki, kas ir visneaizsargātākie, jā, tie ir uh, gājēji, tie ir velosipēdisti, uh, un tādēļ eh, nozarē vajadzētu strādāt pie to drošības uzlabošanas, jo uh, transporta līdzekļi kļūst arvien agresīvāki, augstāki un tā tālāk, un tas jau viss sāk atgādināt tādu kara darbību uz pilsētu ielām un pilnīgu respektu trūkumu pret apkārtni. Uh, Ehm, ja mēs atceramies Markova ziņojumu par infrastruktūras drošību, ehm, faktiski ehm, parlaments eh, tur uzsvēra, ka ir nepieciešams noteikt obligātus standartus, um, kādi ir jāizstrādā smagajām automašīnām, un tie ir jāharmonizē. Un tad bija arī uh, ziņojums par pārkāpumu uh, un sodu pārobežu pārnesamību, un gal galā tas kaut kur ir iestrēdzis, un um, šeit ir nepieciešams atbalsts no dalību valstu puses. Ir skaidrs, ka nepieciešams standarti, Eiropas standarti. Uh, Un arī sankciju sistēmā ir jābūt par pārkāpumiem, jābūt harmonizētai, jo tas viss ietekmē drošību uz ceļiem. Protams, ka iesniegšu grozījumus, šis ir pašinstīvas ziņojums, un gatavojoties tam, ko komisija prezentēs par uh, ceļu satiksmes drošību šis ziņojums ir īsti vietā. Mēs vēlētos redzēt arī eh, sadaļu par eh, sankcijām. Tad vēl kāda daļa - administrēšana. Eh, tas arī ir jāņem vērā. Mm, par to pašlaik padomē notiek konsultācijas. par gatavošanos, eh, par, sag, par gatavību eh, palīdzībai ārkārtas situācijās un jaunāko tehnoloģiju izmantošana eh, palīdzības un avārijas dienestu darbībā, lai avārijas dienesti un palīdzības dienesti varētu iesaistīties pēc iespējas ātrāk, ja ir noticis negadījums. Paldies, Mimon Dekams, lūdzu. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Paldies. Paldies Ditaram Koham sirsniegi par uh, viņa izstrādāto priekšlikumu. Pirmkārt, es gribu atbalstīt to, ko jūs uh, šeit prezentējāt emocionāli. Uh, Es esmu trīs gadus jau šajā komitejā, un eh, jau ilgāku laiku mēs runājam par 22 tūkstošiem eh, bojakājušiem gadā, un ja mēs neuzmanīsimies, mēs pieradīsim pie šī skaitļa. Ziņās mēs dzirdam par Mosulu, par Sīriju, un Eiropā 22 tūkstoši 500 bojakājušie katru gadu ceļu satiksmē un kā gan to cilvēkiem paskaidrot. Ir mautas, lieliskais paziņojums, viss labi un jauki, bet mainīties gan nekas nemainās. Katru dienu bojā iet dučiem cilvēku. Vai mums nevajadzētu padomāt par uh, citām komunikācijas stratēģijām? Tas ir pirmais jautājums arī Dieteram Koham. Mans otrs jautājums priekšādātāji ir, eh, ir runa par uh, kravas mašīnu drošību. Nav runa tikai par eh, gājējiem. Par infrastruktūru. Mums nevajadzētu šeit tādu vēlamo darbu sarakstu sastādīt visu šajā ziņojumā ielikt no ceļu satiksmes drošības faktiski diezgan tam visam nav vieta, nav paredzēts tik li liels uh, lapu skaits. Gribētu par vairāk par tehniskiem aspektiem runāt. To arī Lūsija Andersona pieminēja par šo uh, aklo punktu un par riepu spiedienu. To varētu automātiski konstatēt un uh, pēc tam vajadzētu būt tā, ka drošības sistēmas nevar izslēgt ar Senulavas kundzi mēs runājam par eh, e-call. Tur bija kolēģi arī IMCO komitejā. Eh, viņi vēlējās, lai šo e-call varētu izslēgt. Varbūt, ka viņš brauc ar savu draudzeni, var izslēgt, un neviens eh, nevar uzzināt, kur tad cilvēks pārvietojas, bet tam nav nekāda jēga, ja jau tas ir uh, mašīnās iebūvēts un gan kravas mašīnas, gan vieglajās, tad nedrīkst to izslēgt vienkārši, tad nekādu labumu tas nedos. Paldies! Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvim vārds lūdzu. Nu, Jā, paldies priekšādātājiem. Arī mēs Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejā jau divus gadu desmit strādājam pie ceļu satiksmes drošības jautājumiem un eh, kā pamatu mums ir strateģiskā virzība no 2011. līdz 2020. gadam, un šajā ietvarā mēs arī komisijas ziņojumu esam vērtējuši, analizējuši, pamatoties uz eh, atzinumu, ko esam sastādījuši. Un tas uh, ir sniedzis rezultātu, ko vēlos īpaši uzsvērt. Negribu arī visu atkārtot, kas jau tika teikts, bet uh, tieši Koha kunga ziņojumā ir uh, iekļauti vairāk punkti, un komisija arī par to runājusi savā tekstā. Tādēļ nesteigšos gari, un šeit ierobežošos tikai uz dažiem punktiem, kuri vēl ne, nebija tik ļoti pieminēti un izklāstīti. Kohkunga ziņojuma projektā ir teikts, ka infrastruktūra ir ļoti būtiska. Varbūt, ka tur varētu ņemt vērā ierosinājumu, ko esam izstrādājuši un izteikuši jau agrāk. Katra dalība valsts varētu sastādīt tādu kā karti, black spot, un to vajadzētu publiskot bet ne visi to ir īstenojuši. Tas, šis projekts tika ļoti nelīdzsvarot īstenots, un Beļģijā bija pārdomas, ka šāda karte varētu būt arī interaktīva, lai sabiedrība tieši tie, kuri tur dzīvo, zināt, kur šie aklie punkti ir, un tad e, iestādes un politiķi uzklausa no iedzīvotājiem, jautājumus. Eh, nu, kad jūs beidzot kaut ko darīsiet, lai šis krustojums tiktu uzlabos, lai nevienam tur nebūtu jāiet bojā? Tad uh, politiķi varbūt reaģēs. Un tad, kā Vanenkampkungs teica, beidzot arī cilvēku uzzinās, kur tad ir tās vietas, kurās ir tik daudz bojāgājušo. Tur varētu uzlabot šo sistēmu, varbūt komisija varētu pierakstīt šo ideju, varētu vēl kaut ko darīt. Uh, šajā jomā, ka šo aklo punktu karte varētu būt tāda interaktīva, lai tas tiešām darbotos. Vēl viens aspekts. Jūs teicāt, ka kravas mašīnas izraisot vislielāko negatīvu skaitu. Es domāju, ka situācija drīzāk ir drusku savādākā. Negribu gan strīdēties par to, bet uh, eh, modulārie koncepti, kuri ir izstrādāti un kuri dažādās valstīs tiek izmantoti, uh, protams, ne jau pilsētās, bet uz šosejām, kuras ir iespējams. Tas niedz ļoti lielu drošības, liels drošības pasākums, jo no faktiski no trim kravas mašīnām, tad eh, rezultātā iznāk divas. Tas arī uzlabo drošību. Gājēju un riteņbraucēju aizsardzība. Mēs uzskatām, ka ir jābūt eh, atsevišķām ministru struktūrām. Tas ir pēc iespējas vairāk jāizteno un eh, mašīnām ar eh, jābūt detekcijas sistēmām, lai satiksmes dalībnieki, gājēji un riteņbraucēji vispār tiktu ievēroti. Un ir arī, protams, tehnoloģiskais progress panākt šajā jomā. Es vēlētos jūs arī lūgt ņemt vērā riteņus ar motoru. Vai nekam kungs eh, šajos riteņos ar elektriskiem motoriem bieži vien šī kategorija nav aizsargāta? Es esmu parasti braukās starp Antverpeni un Briseli, un tur ir eh, sastrēgumi bieži vien, un uh, arī gan motocikli tur brauc uh, cauri, viņi tur bra brauc un līkumo, Beļģija to drīkst darīt, citās uh, valstīs to nedrīkst, un nu tad kāds attaisa durvis, uh, logu, kaut ko izmet ārā. Varbūt arī tur vajadzētu paraudzīties, kas notiek. Gribētu arī aicināt, ka pie aizsargājamo gājēju kategorijas ir pieskaitāmi arī motorizētie divriteņi. Paldies, tagad došu vārdu komisijai. <clears throat> Un es gribētu atgādināt, ka mums mēs nedrīkstam uh, palikt uh, pasīvi šāda ļoti būtiska jautājuma gadījumā. Situācija ir ļoti nopietna, un es domāju, ka visiem iesaistītajiem ir eh, jātiek informētiem, um, apmācītiem, atbalstītiem, protams, regulētiem un arī sodītiem, ja tas nepieciešams. Eh, sakot, ka šis ir ļoti svarīgs temats, eh, Google runa ir par cilvēku dzīvībām. Un es domāju, ka ir svarīgi atcerēties, ka drošība uz ceļiem tā bū, tām būtu jābūt eh, tiesībām, kas vienlīdz pienākas visiem Eiropas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, kurā Eiropas daļā viņi ir. Esam dzirdējuši dažādus jautājumus, eh, un gribu teikt paldies arī ziņojuma autoram. Ir skaidrs, ka galvenais jautājums ir, kā tiks eh, risināts ceļu infrastruktūras finansējuma jautājums un ko darīt, lai vērot drošības ceļiem jau rīt. Tāpat arī jautājums par tehniskajām apskatēm, transporta līdzekļiem un kontrolēm. Tāpat eh, tika mm, piesaukts eh, ekolo un citas eh, inteliģentās sistēmas, ko iespējams iestrādāt transporta līdzekļos. Nu, jautājums ir, vai varat garantēt, ka pēc komisijas paziņojuma sekos arī konkrētas darbības? Tā tam vajadzētu būt. Un vēl kāda lieta. Jautājums ir, vai kājām gājējiem un velosipēdistiem mēs varam garantēt to, ka viņi tiks aizsargāti un ka viņu tiesības būs vienlīdzīgas citu satiksmes transporta, satiksmes dalībnieku tiesībām. Lūk, mums ir eh, no komisijas pārstāvs Bruno Ķēs. Nu, un mēs varam labprāt dzirdēt konkrētas atbildes. Ko komisija darīs eh, šai ziņā? Un eh, kā nodrošināt to, ka no darbiem, ka no vārdiem pārējiem uz darbiem? Thank you, Madam Chair, and uh, on behalf of... Paldies, priekšsēdētā Eiropas komisijas vārdā un DG Grau vārdā. Vēlamies pateikties eh, referentam par lielisku paveikto darbu pie šī ziņojuma, jo tas eh, saskan arī ar komisijas eh, svarīgākiem darba punktiem, un viņš tieši pareizi ir salicis uzsvarus runājot par kompetenci sadalījumu. Protams, ka mums ir mm, rīcība Eiropas līmenī, tas ir mūsu uzdevums, un tad ir uh, uzdevumi, ko veids kolēģi arī citos ģenerāla direktorātos un daļa pienākumu, kas gulstas uz dalībvalstu pleciem un uz autoražotājiem. Mēs uh, arī saprotam un par to runā arī referents, ka ir jautājumi, kas plasa vairāku komisijas departamentu darbu bet es galvenokārt varu runāt par uh, eh, transporta līdzakļu drošības jomu. Dalību valstīm, protams, ir jāveic pasākumi nacionālajā līmenī. Piemēram, ja mēs runājam par izpildu kontroli, infrastruktūras uzlabošanu, tas viss ir eh, visiem zināms. Bet tad ir arī jautājumi, piemēram, par pieejamību datiem, datu aizsardzību. Tur eh, kolēģi no DigiMove un DigiJust eh, izlēms, kā tālāk virzīties priekš ar šīm lietām. Atklāti sakot, mēs nedaudz vilcināmies par šo tipu apstiprināšanas procedūru, jo runājot par transporta lodzekļu, eh, līdzekļu drošību un drošības pasākumiem, nu tās tomēr, manuprāt, ir divas atsevišķas lietas. Daļa vai vairākums runātāju pieminēja un piekrita kokunga pieejai, mēs arī tai piekrītam. Mums bija prieks dzirdēt, ka faktiski visi vairāk vai mazāk domā līdzīgi. Mēs vēlamies būt ambiciozi. Un eh, runājot par atsevišķiem pasākumiem, tie ir eh, gāna. Uh, interesanti un aizraujoši. Es nesauku tās varbūt par jaunām tehnoloģijām, bet jā, tās ir metodas, kas jau tiek ražotas, un mēs tiešām arī vēlētos tās padarīt obligātas, lai katrs tādu iegūtu pērkot automašīnu, bet mums ir jādab jādomā par nošķīrumu starp dažādām automašīnu klasēm, lai mums būtu tāda uh, laba stratēģija uh, drošības īpašību jomā. Uh, tika skarts arī aklā punkta jautājums uh, kravas automašīnām. Uh, dažas uh, smagās automašīnas faktiski pārvietojas tikai pa uh, autoceļiem, bet e, citi e, pārvietojas daudz arī pilsētās, kur ir vairāk gājēji un vairāk arī e, riteņbraucēju, un tika minēta arī masas un izmēru direktīva, un jāsaka, ka mēs vēlētos šeit nevis konkurēt, bet sadarboties. Vēl kāds kolēģis minēja aktīvu ātrumu samazināšanas iespēju. Uh, Šajā punktā mēs varam teikt, ka mēs arī par to domājam, tātad e, aktīvi sadarbojoties ar e, vadītāju, e, samazinot transporta līdzekļu ātrumu samazināšanu ar noteiktu spēka pielikšanu gāzes pedālim. Tālāk pasažieru drošība Ehm, arī vadītāju drošību, tas ir svarīgi. Bet daudz no jums minēja ehm, visas ceļu lietotāju kategorijas, un tās, protams, kā ietilpsta mūsu darba jomā. Mums ir vispārējais drošības regula, gājēja drošības regula ehm, Un e, mūsu tātad mērķis ir panākt, lai uh, gadījumā, ja notiek sadursme ar automašīnu, lai uh, ievainojumi būtu pēc iespējas uh, dzīvībai mazāk bīstami. Paldies! Jūs runājat par vispārējo kontekstu, vai jau ir kāds laika grafiks padomā? Thank you, that's a fair question. Uh, Paldies, labs jautājums. Jā, uz šo brīdi mēs eh, gatavojām ietekmes izvērtējumu, jo viss, kas atspoguļojas ziņojumā, eh, ir minēts arī tas, ka metodēm ir jābūt tehniski izpildāmām un izmaksu efektīvām. Tad, kad būsim pabeiguši šo procesu, mēs pašlaik pie tā strādājam, eh, mums ir jābūt ļoti rūpīgiem, lai ietekmes izvērtējums būtu atbilstošs, un mēs pēc tam ceram pabeigt komisijas priekšlikumu, un tad tas varētu notikt kaut kur nākamā gada pavasarī. Un tur jau būs iekļauti konkrētie pasākumi, kurus mēs vēlamies ieviest. Nu, lūk, visi dzirdējāt, nākamā gada pavasaris, tad šis jautājums būs komisijas prioritāte. Nu, cerams, ka to visu varēsim pieņemt vēl pirms mūsu mandāta beigām. Tūši atkal vārdu Koha kungam. Jā, vielen dank. Jā, paldies priekšsēdētāji, jau pusstundu esam iekavējuši laika grafiku, tādēļ neatbildēšu katram runātājam, katram argumentam. Vispirms liels paldies, ka jūs priekšsēdētājs kundze arī uzsvērāt ziņojumu nozīmi mūsu pilsoņiem mājās, kas vienmēr gaida, ka Eiropas Savienība kaut ko taustāmu viņiem dos. Un domāju, ka esam uz pareizā ceļa. Ļoti laba diskusija visi, kas teica, ka mēs negribam da darīt kaut ko tikai kas braucējiem un vadītājiem, lai būtu ne tikai bojakājušie transporta līdzekļi kļūs iekšā, bet mums ir svarīgi tas, ka visi satingus dalībnieki, ir tīpaši jaunākie cilvēki, vecākie cilvēki, riteņbraucēji, kājām gājēji, cilvēki ar invaliditāti, mēs šī visus gribam izvirzīt centrā un aizsargāt. Protams, vienmēr par tās jautājumu par to, ka izmaksas ir jautājums, par ko jārunā, bet daudzas atbalsta sistēmas papildina vienu otru. Tām ir tie paši sensori uz vietas, tā kā, ja ir viena sistēma, tad iebūvēt otru vai trešo sistēmu nemaz nav tik ļoti dārgāk. Un uh, mazveidu izmantošana šīm sistēmām arī cenas un izmaksas radikāli samazinās, tā kā esmu tur paļāvīgs ka, ja kaut kas būs kā obligāta norma, tad tirgu pilsoņi to akceptēs. Tā ir otra puse. Viena puse ir norma. Es vēlos, lai cilvēki arī gribētu tādas sistēmas. Viņi teiktu, jā, mē, mums tās vajag un mēs tās varam atļauties. Manā ziņojumā, tas ir viens ziņojums, man bija sevišķi svarīgi, ko mēs vēlamies sasniegt. Visas detaļas un visi termiņi, to pārstrādājot vispārīgo drošības regulu ir jāņem vērā. Arī kādas riepas, kādas uzraudzības sistēmas ir jāizmanto, vai ir priekšlikums izmantot uzlabotu avārijas bremžu sistēmu, ne tikai par 20 km stundā samazināt, bet uz nulli un tad uzreiz samazināt, vispār apstādināt. Tātad tas ir saturiskās lietas, eh, tur mēs likumdošanas pārstrādāšanas procedūrā šīs tēmas ņemsim vērā. temats par izslēgšanu uh, autovadītāju atbalstu sistēmām. Jā, mums par to būs jādiskutē ilgāk, jo dažādi citi dalībnieki, nevis ražotāji, bet arī NVO, automobīļa apvienības, mēs esam saņēmuši norādes, ka to va vajag varēt arī izslēgt. Es pats neesmu pret to, mums par to ir jārunā un jānosaka, ko mēs kā no politiskā viedokļa raugoties vēlamies sasniegt. Alkohols, kā pēdējais jautājums, ko vēlētos pieminēt, Es esmu no Vācijas Demokrātiskās republikas, mums bija nula promīlis. Domāju, ka mēs varētu ar tādu variantu dzīvot, bet daudzie reģioni Eiropā, kas, kurim nepatīk šāds regulējums. Un arī zinātnieki saka, ka noteikta ābolu sula vai tur arī varot atrast alkoholu gandrīz vai nulli, vai kaut kāds cits jēdziens tiek izmantots. Manā ziņojumā esmu iekļāvis nulli promilles, profesionāliem automašīnu vadītājiem un uh, iesācējiem. Es atbalstu tādu variantu, bet ja kaut kas citādāks, tad par to vajadzētu diskutēt. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup. Paldies. Koha kungam. Termiņš grozījumiem 14. jūlijas 11. Un turpinam ar eh, rezolūciju par uh, Daudzpusējo vienošanos par vienoto Eiropas gaisa telpu. Zīles kungs ir referents. Lūdzu. Yes, uh, thank you, Madam Chairman, as our colleagues. Paldies, kolēģi. Šis ir daudzpusējs uh, līgums. Un tas ir visām um, Eiropas Savienības dalību valstīm, Norvēģijai, Islandei, Rietum, uh, Balkānu valstīm. Mazliet vēstures. Šis uh, nolīgums tika parakstīts 2006. gadā un stājās spēkā vēlāk. Un tajā laikā parlaments uh, atbalstīja līgumu noslēgšanu. Uh, un jūs varbūt atceraties Lichtenbergers kundzes ziņojumu, par kuru tika balsots 2007. gada aprīlī. Certifikācijas process ir noslēdzies 2014. gadā, un attiecīgi 2015. gada novembrī komisija nāca klajā ar priekšlikumu par padomu secinājumiem, lai pabeigtu šo līgumu. Uh, Un ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā un Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas pievienošanos, e, tādēļ mums ir nepieciešama šī jaunā mm, padomas procedūra. Rietumu Balkānu valstis ir apņēmušās saskaņot savu likumdošanu ar Eiropas Savienības akī e, gan drošības, gan drošumu jomā. Un e, šī te vienošanās jau uh, ir sācis savu darbību no 2006. gada, un faktiski šīs ir tādas uh, pārējas uh, process ECA un partnervalstīm atsevišķi un solu pa solim šīs valstis ir saskoņu, saskaņojuši savu likumdošanu ar kopienas standartiem un likumdošanu. Uh, partnervalstis izpilda visus nosacījumus, īpaši attiecībā uz kopējiem drošības nosacījumiem. Komisija ļoti cieši vērā visus šos te procesus un to, kā drošības un drošuma pasākumi tiek īstenoti un sniedz arī tehnisko atbalstu partnervalstīm un arī regulāri apmeklē tās uz vietām. Un e, Vēlāk komisija nāks klajā arī ar progresu ziņojumu par katru uh, kandidātu valsti. Uh, ir pozitīvs atzinums par šī nolīguma noslēgšanu, tad, tad ir piedāvāts to atbalstīt. Manā ziņojumā tā arī teikts, es eh, saku te, ka būtu jāsaka jā, bet uh, termiņš ir ļoti, ļoti uh, īss. Uh, Es piedāvāju šovakar uh, septiņos noslēgt uh, to. Ja nu kāds grib teikt nē, tad līdz septiņiem to var izdarīt rīt balsojums. Uh, tālāk došu vārdu telikungam. Pavisam īsi. Man prieks, ka beigo, beidzot esam panākuši šo stadiju Un kā jūs dzirdējāt no referenta, tad eh, viss sākās jau 2006. gadā. Ratifikācija un viss pārējais notika pirms trīs gadiem, un pa to laiku mums pievienojas jaunas dalība valstis un arī jauns līgums. Nu, tā kā beidzot ir pienācis laiks šo daudzpusējo līgumu papildināt. Un EPP atbalsta eh, šo ziņojumu un atbalsta šo eh, procedūru komisija došu vārdu. Jā, paldies, Ratiekungs. Arī šīs gribu atbalstīt, arī konvencijas jādam te nav nekas tā, kas būtu strīdies. Gribētu teikt, ka 2006. gadā konvencija tika parakstīta, un šeit runa ir par šo sešu valstu iekļaušanu, Rietumbalkānu valstu iekļaušanu Eiropas kopīgajā aviācijas telpā un eh, domāju, ka šis process eh, notiek daudz ātrāk nekā politiskais process. Runa ir par eh, lielāku integrāciju ceļā uz Eiropas Savienību, bet satiksmes sektorā, aviācijas sektorā jau 2006. gadā tika uzsākti pasākumi. Tas liecina arī par to, ka pēc Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās Eiropas Savienībā šīs valstis ir, uh, viņām apkārt ir Eiropas Savienības dalība valstis, un, protams, tas uh, parāda, ka ir nepieciešams iekļaut šīs valstis visās satiksmes jomās. Ne tikai gaisa satiksmē, bet eh, arī citās eh, jomās, piemēram, ekonomikā un tam līdzīgi. Paldies. Monsieur Taylor, la parole est à vous. Non, vous ne voulez pas la parole. Paldies, kungs, jūs vēlēties? Nē, Arno kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu, lai mūsu komiteja sniegtu ieteikumu padomēji, jo faktiski parlamentam šeit eh, arī trūkst eh, informācijas. Es pavisam nesen atradu tādu kādu pētījumu, un to pasūtīs mūsu pašu komiteja 2013. gadā, un eh, secinājums ir tāds, e, ka šie te līgumi, kas ir noslēgti īpaši nepalielina satiksmes apjoms, ir valstis, kurām e, nav e, nolīgumu ar Eiropas Savienību, piedzīvo daudz lielāku satiksmes plūsmas pieaugumu starp Eiropu un šīm valstīm. Tā kā varbūt, ka tas gluži otrādi var kavēt akī piemērošanu un pētīju vēl kādu uh, komisijas uh, dokumentu, uh, ko ir veikusi privāta uh, kompānija Kruzen. Mm, komisija nav publiskojusi šo uh, ziņojumu. Nu, es arī gribētu kādu paskaidrojumu šajā jomā, īpaši runājot par drošības un drošumu jautājumiem Man ir arī bāžas par to, ka ES spēja noslēgt līgumus ar trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka dalība valstis nevar veikt eh, savas eh, izvēles attiecībā uz eh, gaisa transportu. Un nu, nereti šādi līgumi nozīmē darba apstākļu pasliktināšanos un, tām, un kvalitātes pasliktināšanos. Jo vai tad nepietiek, ka šīs valsts jau ir eiro kontrolas daļa? Un eh, kas ir acīm redzams šajā uh, nolīgumā, uh, kā tas ir saistīts ar Balkānu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un mūsu grupa ir uh, pret to, redzot, cik negatīvas ir bijušas iepriekšās paplašanāšanās, un tas noteikti ietekmēs galīgo balsojumu. Paldies! Eiropas komisija, Abertonī kundze, redzat daudz jautājumu izskanēja. Komisija eh, atbalsta šo ziņojumu un kā referents eh, skaidroja, mēs atbalstām pilnu eh, vienošanās atbalstu. Vienošanās tika parakstīta jau pirms desmit gadiem un tas ļaus pilnīgi izmantot potenciālu un dos labumu visām dalībniecēm. Atbildot uz dažiem e, jautājumiem, kas tika uzdoti, vienošanās, kā tas jau tika skaidrots, principā nozīmē to, ka Eiropas Savienības akījies likumdošana drošības un drošuma jomā un vēl arī daudz kur citur pilnībā jāīsteno visās e, dalībniecē, valstīs dalībniecēs. Un tas nozīmē, ka šī vienošanās ļaus nodrošināt tādus pašus standartus, eh, tā vienādu standartu piemērošanu visās iesaistīties valstīs, un tieši tādēļ eh, arī šī Eiropas kopēja aviācijas eh, telpa ir attaisnojama, jo valstis tiešām ir ļoti lielu darbu paveikušas, un komisija kopā ar AS ekspertiem uh, Uh, drošības jautājumos katru gadu izvērtē uh, progresu. Un pilnīga m, mm, līguma noslēgšana ļaus nostiprināt šo progresu un tad attiecīgi šīs valstis arī varēs uh, labāk piekļūt iekšējiem tirgum. Pārējais periods līdz šim eh, nu, nav, eh, mēs neesam eh, varējuši vēl dot galīgu apstiprinājumu, jo nolīgums vēl nebija pilnībā stājies spēkā. Bet visas prasības ir, tiek definētas un kontrolētas katrā valstī atsevišķi. Un kā ir norādīts, tad fakts, ka Rietumu Balkānu valstis ir IKAK un Eirokontrolas dalībnieces nekādā ziņā nav pretrunā ehm, ar šo nolīgumu, jo Eiropas Savienības akī ir pilnībā ehm, jāievieš, un tas ir svarīgs solis ehm, valstī, lai nodrošinātu drošību aviācijas jomā. Paldies, Zils kungs, jums vārds! Jā, paldies visiem kolēģiem. Daži komentāri, ko mēs varam izdarīt, ko mēs nevaram. Mēs varam atbalstīt vai iesniegt jaunu uh, priekšlikumu par uh, Eiropas kopējās aviācijas telpas uh, neieviešanu. To var izdarīt līdz septiņiem šodien. Protams, e, ja mēs neatbalstīsim to, tad mēs nodarīsim postu jau esošam tirgumu ar pāri par 500 miljoniem e, cilvēku un tā tālāk. Bet mēs nevaram izslēgt Bulgāriju, Rumāniju un Horvātiju e, kā Balkānu valsts no Eiropas Savienības un nevaram apturēt Lisabonas līgumu un e, kas ļauj komisijai reaģēt Eiropas Savienības vārdā. Nu, tik daudz par to, ko mēs varam, ko nevaram darīt. Paldies, e, Zilskungs. Tātad e, grozīm līdz septiņiem šodien. Divas stundas palikušas, lai tos noformulētu un iesniegtu. Paldies! Ejam tālāk un Un uh, tagad okajā nākotnes veidošanas darba kārtība saistībā ar 2030. gada ilgspējas attīstības mērķiem. Ļoti interesants ziņojums, īpaši raugoties uz COP21 saturu. Referents nevarēja ierasties, tādēļ kolēģis uh, Vandekams viņa vietā. Jūs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu referentē gribēju pateikt, ka Klaudija Monteiro nevar būt šodien klāt. Viņa pieņēma, ka būs sākotnēja darba kārtība, un tur rīt šis punkts bija darba kārtībā. Viņa mēģināja, un to jūs varat izlasīt, eh, daudzus aspektus par eh, jūras politiku apvienot. Šeit runa ir par uh, okeānu jautājumu risināšanu. Mums daudz kas ir uh, jādara. Jūs tikko aizteicāties par vidas punktiem. Mēs visi zinām, ka lielie kuģi okeānos rada situāciju, ka daudz kas vēl jāuzlabo. Priekšādātājs kundze, skaidri jāsaka, ka okeāniem ir ļoti liela ekonomiskā perspektīva runājot par eh, preču transportu pa ūdens ceļiem. Tādēļ ir svarīgi, kā dalībvalsts pēc 31. marta 2021. gada izstrādātu jūras okeāna telpas plānojumu un to iesniegt komisijā, tas ir svarīgi. Runa ir arī par drošības aspektiem piemēram, paraudzīsimies, kas notiek ar bēgļiem vidusjūrā. Sadarbības starp EMSA, Frontex un EFCA patiešām ir prioritārs jautājums. To uzsver arī Klaudija. Priekšēdātais kundze nedrīkst arī aizmirst, ka inovācija un digitalizācija šeit ir ar lielu nozīmi. Jūrā okeāna politikā daudz vairāk var inovāciju un digitalizācijas jomā darīt, kas attiec uz vidi. Īsumā varētu norādīt uz eh, direktīvu par eh, ostu iekārtām. Ja tas ir, būtu labi noregulēts, tad eh, varētu novērst piesārņojumu. Klaudija izsaka nožēlu, ka jūras turisms nav iekļauts eh, Eiropas komisijas paziņojumā. Un tas ir ietverts astotajā punktā viņas atzinumā, ka būtu labi, ja vides komiteja to ņemtu vērā. Okeāna sniedz iespēju. Ir svarīga arī drošība, bet arī turisma aspekts. Tas bija ievads Klaudijas Montero vārdā. Eh bien, monsieur Vim van de Kamp. Paldies! Paldies arī referents vārtām. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Odusis kundze, lūdzu. Äh, ganz vielen Dank, Frau Vor. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Arī mana starptautiskā okeāna politika ir uh, svarīgs politika, politikas jautājums lai nodrošinātu efektīvāku un ilgspējīgāku kopīgu jūru izmantošanu. Tādēļ atbalstu kopīgo paziņojumu, kur, kur nākuši klājā komisija un augstā pārstāve, un iznieks paldies arī referentē par šī ziņojuma projektu. Projekts eh, ietver punktus, kas eh, ir eh, ļoti būtiski, pamatpunkti, ir īpaši jūras tālu plānojums, inovatīvā zilā izaugsmas tehnoloģija un digitalizācija vai arī ideja par sadarbību starptautiskā līmenī, lai samazinātu kuģu transporta sektora CO2 izmešus. Gribētu vēl vairākus punktus, kā ēnu referents sociāldemokrāta vārdā, un arī pēc tam izniegsim grozījumus. Ir nepieciešama starptautiskā ekonomiskā efektīva stratēģija un instrumenti, lai samazinātu siltumnīcas gāzes un citas kārtīgās vielas doemisijas kuģa transportā. Šim sektoram ir jādod savs iegūtījums Parīzes eh, klimata noliekumā, lai aizsargātu trauslo vidi, nedrīkstētu izmantot smago naftu, ir īpaši Arktikas reģionā. Vēl viens punkts ir eh, labāka īstenošana un paplašanāšana. Uh, MAPO noliekumam. Šeit ir nepieciešama kapacitāte, lai nodrošinātu kontroli. It īpaši raugoties uz uh, nelielām valsts salām un uh, attīstības valstīm. Jūra ekosistēmas apdraud atkritumi, nēsošas uh, ostru infrastruktūras. Trešais punkts ir uzlabot un konkretizēt uh, eh, regulējušo mehānismu. Mums ir ne, jāizteno konkrēti īstenojami un pārbaudām pasākumu stratēģijas. Tikai uzlabojot uh, caurskatāmību, skaidri nodaliet kompetences un iesaistot visas puses, mēs varēsim panākt progresu Es priecājos par sadarbību nākotnē un sirsnīgs paldies par to, ka mani uzklausījāt. Merci beaucoup. Paldies, Demis Lekar kungs. Dank u, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Un es vēlos arī pateikties referentē Klaudija Monteiro. Pirms kādu laiciņu bija pasaules okeāna diena, Un tur runa bija par to, ka arvien vairāk mūsu okeāni tiek noslogoti. Protams, eh, nedrīkst šeit tikai vienu dienu par to domāt, bet uh, ja tu par to nemitīgi. Un 14. punktā, piemēram, ir runa par uh, attīstību, par ilgspējību okeāna. Okeāna ir svarīga stabilai ekosistēmai, vispār dzīvībai uz zemes, arī mums cilvēkiem, jo okeāni stabilizē klimatu, viens ceturdaļa CO2 izmešu tiek absorbēti okeānos, un, protams, ka okeāni rada arī skābekli. Protams, arī okeāniem ir ļoti svarīga nozīme mūsu ekonomikā. Tie ir avots atjaunojamam enerģijām, tie sniedz iespēju arī starptautiskai tirzniecībai un turismam. Ir tīpaši divi pēdējie pieminētie punkti. Ir jautājumi, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību atzinumā domāju, ka šis paziņojums un atzinums ir pareizā virzienā. Mana politiskā grupā atbalsta Eiropas Savienības stratēģiju jūras drošībai un starptautiskai tirzniecībai un starptautiskajam jūras transportam. Mēs vēlamies stratēģiju, kurā būtu iekļaut dažādi mērķi, ilgspējība, vide, zvejniecību, tas viss ir jāsaskaņo, ir jāņem vērā subsidiaritāte, mums ir vajadzīga laba koordinācija starp EMS, Frontex un SCR, ir labā, eh, labāk jāsadarbojas dalību valstīm un jālabāk ir jāizmanto pastāvošās infrastruktūras. Mums ir eh, arī jāveicina jūras un piekrasa turismas 2,3 miljonu darba vietu ir šajā jomā. Tādā veidā tiek radīta ļoti liela pievienotā vērtība. Mums ir jārūpējas par to, tas būtu arī nodrošināts. Uh, jācenās arī pret jūru piesārņošanu. Gribētu atgādināt arī to, ka Eiropas parlaments eh, tam ir arī sarunvešanas eh, eh, mandāts atkritumu likvidēšanas paketē, un līdz 2030. gadām ir jāsamazinās pusi piesārņojums, līdz 2025. gadām minus 30%, un ir vajadzīga arī, arī paļāvīgas mērīšanas metodas. Turklāt arī dalībvalstīm ir jāizteno pasākumi, lai novērstu uh, to, ka vidē, vidi piesārņot uh, mikrograudiņa. Kopā ar kolēģiem vēlos iztenot darbu, jo domāju, ka okeāns uh, ļoti ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, un tie ir ļoti svarīgi mūsu izdzīvošanā. Paldies! Mēsners kundze. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu, varbūt tas būs tā neparasti, bet gribētu teikt paldies priekšsēdētāji, ka viņa transporta komitejas vārdā cienījās, jo faktiski tas ir eh, transporta komitejas ziņojumi 2007. gadā šeit tika izgudrota eh, kopīgā jūras politika, un eh, transporta komiteja vienmēr ir bijusi vadošā zilajā izaugsmē, inovācijai un uh, tikai tādēļ, kā priekšsēdētāji tiešām cienījās, mums ir šie kopīgā kompetence daļai panākta. Tas ir atzinums, faktiski tas ir par īsu, ja trīs punkti. Mums ir tikai šeit transporta komiteja par to runājam un kopīgi ar vidas komiteju vairākus punktus. Un par to sirsnieki, diemžēl, nav klāt. Referenta gribētu teikt paldies. Viņa tu teica, ka viņa labprāt būtu bijusi klāt, bet viņa bija domājusi, ka par šo ziņojumu runās rīt. Un es zināju, ka Klaudija ļoti strādā par jūras politiku. Pazīstu viņu arī no dažādiem fórumiem, no mūsu starpgrupas. Un viņai ir izdevies astoņos punktos sastādīt atzinumus. Ja atzinumam tiešām jābūt rīsam, ļoti daudz iekļauts. Tas tiešām ir kaut kas ievērojams uzlabojums. Esmu pārliecināta, ka mūsu atzinos pateicoties eh, ēnu referentiem, un es no abiem kolēģiem no Ūrikas un no kolēģa Demes Makariju dzirdēju, ka viņi vēlas arī iesniegt papildinājumus, arī vēlēšos iesniegt papildinājumus, un noteikti arī referenti pati. Noteikti ir tā, ka okeāni cilvēces eh, nākotnē ir ar būtisku nozīmi, un tur patiešām ir jāsaskata, ka attīstība, kas ar okeāniem un uh, izēvielām, kas ir no okeāniem un kam tur ir jānotiek, ka tam visam ir jābūt pēc iespējas ilgspējīga. Un eh, šeit jārovas, ko var panākt eh, jūras transports, lai kļūtu tīrāks, ka, kas ir drošība, tas viss šeit ir ļoti labi pieminēts. Un to visu vēl var pastiprināt, kā cīnīties pret pirātismu, pret piesārņojumu, ko izraisa kuģi. Protams, ka ir eh, nepieciešama arī pētniecība. Uh, Uh, līdzekļi infrastruktūras savienošanas instrumentam. Tas viss ļoti labi pieminēts. Es uzskatu, ka šī telpu, jūras telpu plānošana, komisijas priekšlikums, man vajadzētu to vairāk uh, padziļināt. Jūras telpu struktūrēšana ir uh, instruments, lai panāktu ilgspējīgu plānošanu. Ja to neizdosies Eiropā īstenot, uh, tas tagad tieši ir īstenošanas fāzē, lai visi dalība valsts piedarītos, un ja tas var izdotos to starptautiski panākt, tad tas patiešām būtu uh, tā būtu iespēja, lai panāktu ilgspējīgu jūru attīstību. Ja ļoti daudzas lietas uh, ir eh, iekļautas arī emisijas ar šo uh, ostu iekārtām, kas ir sastajā punktā. Es zinu, ka, piemēram, Baltijas jūrā šīs uh, Eh, ostu iekārtas nemaz netiek pietiekami eh, nodrošinātas. Eh, ne tikai CO2, bet SOX piesaņojums ir, un tas tā nevarētu būt, jo starptautiskā jūras organizācijā jau ir šis aizsargāšanas zonas, kur mazāk būtu emisija, tad arī ostām vajadzētu būt atbilstošām ierīcēm. Mums vajadzētu šeit paraudzīties, lai mēs kā deputāti paraudzītos, lai būtu finansējums nodrošinās, lai tas būtu. Sisnieks, paldies, priecājos par sadarbību nākotnē. Merci beaucoup, Madame Messner. Teilor kungs. Yes, thank you, Chair. And... Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt paldies arī referentam par lielisko darbu. Atzinu, projekts ir eh, labs, bet ir pāris lietas, ko es gribētu redzēt eh, vēl sīkāk izstrādātas. Uh, atzinuma galīgajā tekstā. Un mums būs arī grozījumi priekšlikumi. Prieks redzēt, ka ir runāts par atbalstu EMSA. Tas īstenojamajos pasākumos un kompetencijās attiecībā uz jūras naftas un gāzes iekārtām. Mēs gribētu uzsvērt to, ka vajadzētu labāk un iedarbīgāk īstenot 2005. gada 35. direktīvu par uh, piesārņojumu no kuģiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi apzināties to, ka ne tikai piekrastes zonas un salas ir apgabali, kurus visvairāk skar klimata pārmaiņas, bet gan to, ka klimata pārmaiņas lielā mērā sāsina masu turismas. Nu, un visbeidzot, vajadzētu nodrošināt arī ekoloģisko komponentu dažādajās politikās, kas a, nosaka okeānu resursu pārvaldību. Labprāt, nu, gaidu iespēju ar kolēģiem sadarboties. Paldies, Tēlār kungam! Ajala Sandera. Sí, gracias, presidenta. Sí, en primer... Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms, protams, vēlos uh, apsveikt Montero kungu par šo ziņojumu un par to, ka viņam ir izdevies visu to tā skaisti savilkt kopā astoņos svarīgākajos punktos. E, kaut kādā brīdī mums vajadzētu identificēt tās grūtības, kas ir saistītas ar ostu infrastruktūras augšanu jo mums vienmēr ir bijis tāda pieeja, jo lielāks, jo labāks, un eh, efektivitāte nevienmēr bijis pirmajā vietā, bet tas ir ietekmējis gan ostu pašu darbību, gan eh, piekrastes eh, attīstību, gan muitas darbību. Tā kā faktiski tagad vajadzētu ir izsākt domāt par ostu aktivitāšu sašaurināšanu. Tas būtu reālāk. un e, varbūt e, pārbūvēt šīs ļoti, ļoti milzīgās e, izbūves. Tas pats ir attiecināms arī uz ārkārtīgi liela izmēra tankuģiem. Nu, nevienmēr princips uh, jo lielāks, jo labāks ir spēkā. Cilvēku faktors arī ir ārkārtīgi svarīgs drošības ziņā, kas ir jāņem vērā. Digitalizācija un tas viss ir svarīgi, bet eh, varbūt, ka šo aspektu vajadzētu uzsvērt. Nu, protams, ja viss būs automatizēts par 100%, tad cilvēku kļūdu nebūs, bet var rasties cita veida kļūdas. Un mm, tāds Brexita punkts. Man ir vien vairāk satrauc tas, kas notiek eh, Gibraltāra ostā, ja apvienotā karaliste izstāsies, no cīm redzot, tas tā arī būs tad ļoti svarīgi būtu noskaidrot, kas tad notiks Gibraltārā un ar šo, eh, kas notiks ar šo eh, šaurumu, kas eh, kļūst arvien šaurāks un šaurāks. Un te nav runa tikai par turismu, te runa arī par kruīz kuģiem. Un, ja viņiem tur pārāk ilgi jāuzkavēs, tas rada papildus piesārņojumu. Uh, tiks ietekmēta arī lauksaimniecība, jo uh, mūsu jūrās uh, ļoti strauji notiek eitrifikācija. Un arī uh, izrakteņu ieguves aktivitātes jūrā ir būtisks jautājums, kas apdraud jūru drošību. Un kādu laiku atpakaļ es lūdzu izstrādāt ziņojumu par uh, karjeras iespējām transportā un nodarbinātību jauniem cilvēkiem. Un septītajā punktā uh, tas ir pieminēts, un tāpēc būtu labi, ja mums būtu arī dziļāks uh, pētījums par šo tēmu. Paldies! Nu, tagad vērsīšos pie Eiropas komisijas došu vārtu. Papa Konstantinu. Divas minūtes gan tikai. Paldies, priekšsēdētāji. Kādu brītiņu jau esmu Starptautiskās okeānu pārvaldības nodaļas direktors DG Māre. Dāmas like the... un kungi, vispirms vēlos pateiksies. Uh, eh, referentam Matēro de Agiāru un arī eh, kolēģim par eh, prezentēšanu un konstruktīviem eh, komentāriem. Un ir labi, ka ziņojums atbalsta starptautiskās okeāna pārvaldības izveidi, un uh, tas, es zinu, ka jūsu komiteja uh, ir ļoti interesēta daudzos jautājumos, kas saistīti ar šo tēmu. Nesen uh, augstā pārstāve nāca klajā ar paziņojumu par okeāniem, un uh, pašreizējais uh, konteksts dod iespēju Eiropas Savienībai izvirzīties vadībā kā globālam aktierim, un ir kāda lieta, kas mums būtu jāzina. Šajā jautājumā starptautiskajā okeāna pārvaldībā Eiropa ir līdere. Un, un galvenais virzītājs spēks visām kopējām darbībām un programmām nāk no Eiropas. Ja mēs palūkojamies, eh, kādas ir nostājas dažiem mūsu tradicionālajiem partneriem šajā jomā, kopējais paziņojums ir neatņemama sastāvdaļa no ES atbildes uz ANO 20, eh, 2000. 2030. gada ilgspējīgas attīstības mērķiem veltītās darba kārtības. Un es vēlētos atsaukties uz eh, konferences, kas notika jūnija sākumā Ņujorkā, un kurā piedalījās arī komisija. Tas mērķis bija saglabāt eh, šo te virzību un mūsu iesaistīšanos. Šogad Maltā 5.6. oktobrī Eiropas Savienība uzņems starptautisku konferenci par okeāniem nu, kas būs tāds uh, svarīgs stūrakmens, uh, lai pievērstu plašāku sabiedrības uzmanību okeānu problemātikai. Um, runājot par eh, komis, tātad par atbildīgajām komitejām un to atbildības sadalījums ar PNV un TRAN, mēs arī piedāvājam veidot partnerības ar, ar dažādām valstīm. Uh, okeāna valstis to nevar darīt vienas, tas ir jādara visiem kopā, un vēlreiz paldies eh, Klaudiem un Tēro par eh, ziņojumu. Un mēs arī uh, atbalstām to, ka tiek skatīti jautājumi par okeānu telpisko plānošanu un drošības jautājumiem. Uh, Eh, un te mēs vēlamies ne tikai paplašināt šo darbu Eiropas ekonomiskajā zonā, bet arī uh, plašā globālā līmenī. Un okeāna pārvaldības uh, eh, darba kārtība arī tika minēta un globālā uh, jūras drošība, tā dokuments, kas tika apstiprināts pagājušajā mēnesī. Un starpsektoru uzraudzības informāciju. Tūlīt pabeigšu. Es dzirdēju arī komentārus par tirdzniecību un turismu. Šie ir svarīgi elementi, e, kas e, zilās attīstības darba kārtībā ir iekļauti. Un mēs vēlamies radīt apstākļus, lai veicinātu zilās ekonomikas attīstību un nedaudz saīsināšu uh, savus komentārus, priekšsēdētājs kundzei, jūs to lūdzat. Nu, un ar šo paziņojumu jūs esat pauduši ambiciozu vēlmi būt, uh, tad spēlēt līdera uh, lomu, okeāna pārvaldībā padome arī to ir atbalstījusi, pieņemot secinājumus aprīlī, un tas ir jau tāds ļoti pozitīvs signāls no padomas puses, un es dzirdēju arī, ka jūs esat ļoti atbalstoši, un uh, tas ir labi, ka parlaments parlaments ir galvenais partners un paldies par atbalstu. Paldies par komentāru. Mēs pāriesim pie nākamā jautājuma. Es gan gribu atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 14. jūlijam desmitos. Vinvam de Kamps vēl vēlas izteikties. Jā, es tikai domāju, kā referents vai pārstāves vēlas pateikt, ka uzklausīja ar lielu interesi kolēģu izteikumus un uh, kolēģu grozījumi. Mēs ar interesi tos uh, izlasīsim un, ka es komplementus arī no komisijas puses uh, nodošu kolēģiem man te arī tālāk. Paldies! C'est totalement votre droit, mais... Protams, ka jums tādas tiesības ir, Vanderkampene kungs. Turpinam. Priešlikums, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzētu regulatīvās kontrolas procedūras izmantošanu, pielāgo līgumām 290 un 291 pantam. Te ir jūrī komitejas atzinums, un mūsu referents ir Meijera kungs. Jā, dankišana, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau no virsraksta var secināt, runa ir par ļoti juridiski tehnisku jautājumu, par ko runājam. Šeit, es domāju, tieši iemesla dēļ noteikti nav nekāda iemesla kaut kādām politiski ideoliskām spēlītēm, ka, ko daži šeit labprāt izvērš un domāju, ka mūsu komiteja komisijas priekšlikumu var atbalstīt. Tas ir ļoti būtisks solis, lai visaptveroši pielīdzinātu pielāgoto Eiropas Savienības tiesību aktus eh, deleģētajiem līdzinošanas tiesību aktiem, kā tas ir paredzēts Lisabonas līgumā. Pavisam īsi par šo tiesību aktiem, par īstenošanas tiesību aktu. Komisija to nosauc arī par pamatiesību aktu, to var pārnest kompetenci, un saskaņā 291. pantu uh, Eiropas Savienības liekumā tas ir, lai pamata tiesību aktu varētu īstenot nepieciešams. Tad šī īstenošanas tiesību akti kāpo galvenokārt tam, lai šīs pamatiesību aktu padarītu par ietekmīgu, lai tas stātu spēkā un neietekmē kādā veidā saturu. Otrais deleģēta tiesību aktu pamats, eh, deleģēta tiesību aktiem 29. pantā, kā tas ir jau redzams no nosaukuma, eh, tas eh, nemaina būtībā pamatnormas, tas attiecas uz tiesību izdošanas aktu, tas ir faktiski šeit var runāt par likumdošanas darbību. Mūsu priešlikums tā mērķis ir normas par uh, regulējošo procedūru ar kontrole, kontroli 168 likumdošanas aktos kopumā, jo šeit juridiskā komiteja ir vadošā. Īstenot, mums ir 34 pamatdarbības saistībā ar mobilitāti un satiksmes politiku, un tās ir jāpielāgo, un tieši tas arī notiek šajā atzinumā un daudzos uh, juridiskajās jomās, kā piemēram satiksmē, kas, eh, no sākuma liekas tehniski, un tur nav runa par politisku lēmumu, kam būtu eh, politiskas sekas. Nozīmīgs sekas, tad es domāju, ka eh, parlamentam vajadzētu to izmantot, proti kompetenci pārnesumu komisijai, daļēji nodot komisijai kompetences, lai veiktu visu likumdošanas eh, procesu īstenošanu. Būtībā šeit runa ir par trim lietām, ko mēs šeit vēlamies iekļaut. Tieši šādi, šādi jautājumi. Pirmkārt, eh, kompetenci pārnesuma ilgums - pieci gadi ar automātisku pagarinājumu pēc ziņojuma, komisijas ziņojuma, eh, deviņi mēneši, tas tiek iesniegts uz deleģēšanu. Tad otrkārt, pilnvarojuma izdošana deleģēna tiesiem aktiem, lai papildinātu direktīvu 2770 padome un regula 725 no 2004. gada, un treškārt pilnvarojums, lai pieņemtu deleģētos tiesību aktus, lai mainītu, grozītu kopumā četras direktīvas. Man ir jāpiemina vēl viena lieta, proti norāde no sekretariāta ir un, padom, un, un juridiskā dienesta, šeit parlamenta juridiskā dienesta, esmu arī to iekļāvis, lai nodrošinātu labāku harmonizēšanu apsvērumiem un lai to uzlabotu, un lai kopumā uzlabotu sapratni. Šeit eh, vēl desmit grozījumus eh, apsvērumiem iekļaušu, lai tekstā jūs būtu par to informēti, kad redzēsiet šos desmit jaunos grozījumus. Un vēlos eh, transporta komiteju lūgt šādus grozījumus pieņemt savā pieteikumā. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur. Paldies! Koha kunga vārds. Paldies! referents jau to pieminēja, proti, ka šeit runa ir par ļoti tehnisku ziņojumu, ka runa ir par piemērošanu deleģēto tiesību aktu sistēmai un iztenošu tiesību aktiem. Kā arī citas sešas komitejas, tāpat arī transporta komiteja izstrādā atzinumu un uh, to iesniedz juridiskajai komitejā. Gribu teikt paldies Meierkungam, ļoti daudz labu punkti, ko arī citas komitejas atbalsta. Piemēram, pārnesums pilnvarojumam e, izdot e, direktus tiesību aktus, kas e, Eiropas Savienības komisija saņem uz noteiktu laiku, un es to uzskatu par problemātisku variantu. Tādēļ es atbalstu kopīgo pieeju komitejām šo pilnvarojumu pārnesojumu ierobežot uz pieciem gadiem un sasaistīt to ar uh, obligātu normu e, izdot ziņojumu par šo pilnvarojumu pārnesumu. Turklāt es arī atbalstu e, saskaņoto pieeju kopā ar citām komitejām šajā ļoti tehniskajā ziņojumā. Tādēļ es arī neiesniešu grozījumus. Paldies. Merci beaucoup. La parole est... Paldies. Radosu kungam vārds. Hvala lijepa. Uh, ja. Paldies. Es arī vēlos uh, teikt paldies eh, referentam par to, ka viņš ir sastādījis šo atzinumu un eh, strādā ar grozījumiem. Ādas politiskā grupa atbalstīs parlamentu pieeju no 2013. gada, protams, tāpat arī saturu no starp eh, institūciju vienošanās Eiropas Savienībā, kas attiecas uz termiņu. Mēs piekrītam tam, ka pieciem gadiem ir jābūt ar automātisku uh, Eh, pagarām tad, ja Eiropas komisija sastāda ziņojumu, un mēs vēlamies arī, lai īstenošanas tiesību akti, tieši tāpat kā dereģēta tiesību akti, būtu tāda pati attieksme pret to, un lai parlaments eh, tiktu iesaistīts. Mēs esam arī par to, ka, ja runa ir par starptautiskiem instrumentiem, kā vairāk aspektu no šīs direktīvas tiktu izņemt ārā, bet ar deleģētiem tiesību aktiem. Referents teica, ka iemesls šiem izņēmumiem ir drošība jūras transportā, un mēs domājam, ka ir arī citi iemesli. Iemesls šiem grozījumiem, izmaiņām, kas varbūt, piemēram, ir saistīti arī ar uh, piesārņojumu, ar, ar uh, darba apstākļiem uz kuģiem jūras transportā. Tādēļ mēs šeit esam vēl izstrādājuši papildinājumus, vēl dažas grozījumus, bet es domāju, ka šis priekšlikums ir labs un uh, mēs uh, varēsim parlamentā par to vienoties. Paldies! Došu vārdu komisijai. Martinez Godā, divas minūtes lūdzu maximum. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Marks Stavarons, runāšu kolēģa vārdā, Alejandro Martīnesa vārdā, tātad gribētu teikt paldies referentam par atzinumu projektu. Komentāri īsi, taču tehniskas dabas, tāpēc, ka arī ziņojums ja atzinums ir gana tehnisks, kā jau nopratām arī no tiem, kas izteicās pirms manis. Pirmkārt, jau ir trīs elementi, kurus gribētu izcelt. Pirmais no tiem ir saistīts ar ierobežojumu, komisijas pilnvarojumu ierobežojumus pieciem gadiem. Komisijas atzinumā, nu, un tas droši vien parādīsies arī citās komitejās, uh, Mūsuprāt, pilnvars nebūtu jāaprobežo ar pieciem gadiem, jo šādu te pilnvaru atjaunošanai mm, līdz nāktu administratīvais sloks. Un eh, parlamentam jau vienmēr ir tiesības atsaukt pilnvarojumu ko šis te beztermiņa periods nekādi nekavē. Tā kā parlaments jebkurā gadījumā var īstenot savu kontroli, arī tad, ja pilnvarojums ir uz nenoteiktu laiku. Otra lieta. Saistīta ir ar 4., 9., 10. un 37. grozījumu. Šajā gadījumā komisija uzskata, ka ir radies varbūt zināms pārpratums, kas izriet no komisijas priekšlikuma. Tāpēc, ka šie grozījumi ir saistīti ar normām, kas nav uh, saistītas ar uh, likumdošanas procedūru, ar uh, pārbaudas procedūru. Šeit runa ir par uh, regulatīvo procedūru, un līdz ar to arī tas īsti nav saistīts ar pārunājumo lietu. Kāpēc tas parādās komisijas priešlikumā? Nu, tīri skaidrības labad. Mainot atsevišķas normas, komisija ir pārkopējusi visu pantu priekšlikumā, tīri skaidrības nolūkos. Un tajā pantā arī bija atsevišķas normas, kas atsaucās uz regulatīvo procedūru. Uh, uz ko šīs pasākums īsti neatiecas. Pēdējā lieta ir saistīta ar 3. un 20. grozījumu. Atzinuma autors iesaka mainīt eh, tiesību aktu statusu no īstenošanas uz deleģēto aktu. Komisija uzskata, ka ar mm, objektīvu pamatojumu ir izvēlēta tiesību akta forma, un mēs tomēr gribētu saglabāt īstenošanas akta uh, platformu, jo tie abi ir saistīti ar harmonizētas interpretācijas jautājumiem. Tie abi ir procedurālas dabas. Tā kā mēs domājam, ka balstoties uz uh, līgumu un arī līdz būtību būtu vērts tomēr pieturēties pie īstenošanas aktiem. Paldies! Merci beaucoup! Paldies komisijai Meijera kungs, lūdzu. Jā, dankeschön. Paldies par komentāriem un par idejām, kuras šodien dzirdēju. Paraudzīsimies, ko komisijas pārstāvis tikko kā teica. Un uh, balsojumam vēl laiks drusku ir un priecājos jau par to, ka būs grozījumi. Merci beaucoup, je rappelle. Paldies, atgādinu, ka termiņš eh, grozījuma iesniegšanai ir 19. jūlijas. Divos dienā. Lūk. 19. jūlijas 14. Diemžēl tagad mums būs jāturpina aizslēgtām durvīm. Un jāpārtrauc pārraidi tiešsaistē. Un komisijas pārstāvjiem ir jāpamet zāle. Nu, un mēs runāsim par trialogu sarunām. Protams, kā komitejas locekļi var palikt zālē. Allez-y, prenez pas trop votre temps. Aicinu nekavēties pārāk.